Es varētu apsēsties. Jo mums ir diezgan eh, piesātināta darba kārtība, es eh, sveicu jūs visus šeit un vēlos atgādināt, ka šo sanāksmi translē internetā, tāpēc izskatieties labi un smaidiet. Un eh, runājot pār darba kārtību, es gribētu ierosināt dažas izmaiņas. Pirmām kārtām runājot par uh, Ruhana kunga ziņojumu attiecībā uz kohēziju Eiropas Savienībā. Koordinatori vienojās, ka balsošana par šo ziņojumu tiks atlikt uz nākamo sanāksmi, Tas ir saistīts ar to, ka ir ļoti daudz grozījumu, kas mums ir jāizskata. Otrās izmaiņas darba kārtībā arī atbilstoši koordinatoru lēmumam tika izlemts pievienot 13a punktu, proti viedokļu apmaiņu ar ekonu komiteju, runājot par padomas regulu par valsts atbalstu. Un trešais grozījums mūsu darba kārtībā ir saistīts ar Viktora Boštināru atzinumu par pašiniciatīvas ziņojumu, ko ir sagatavojusi ārlietu komiteja, un tas attiecas uz Eiropas Savienības stratēģiju Melnās jūras jautājumos. Šeit steidzamības nav, un tāpēc varbūt mēs to varētu izskatīt arī vienā no mūsu nākamajām sanāksmēm. Un ja jūs neiebilstat pret uh, grozījumiem, ko es nu pat uh, aprakstīju, un ja jūs nevēlaties panākt nekādus citus grozījumus, tad varbūt mēs varētu pieņemt šo grozīto darbu kārtību, un es varētu dot vārdu Markusam. Paldies, priekšsēdētāji! Vielen Dank. Ich möchte eine Sache für die. Es äh, vēlētos uh, izteikties par koordinatoru sanāksmi šovakar. Te ir runa par uh, ziņojumu attiecībā uz uh, IKP. Un gribu norādīt, kas sākotnēji atbildība par reģionālo izaugsmi, uh, par izaugsmas un labklājības noteikšanu, uh, ir e, reģionālai, reģionu komitejai un nevis vidas komitejai. Un e, tāpēc es e, vēlētos teikt, ka dīvainā kārtā referenti praktiski visi ir zaļie, kas strādā pie šī ziņojuma, un mums nekādā gadījumā nevajadzētu uh, tik eh, strateģiskā gadījumā ļaut eh, iespējai izslīdēt mums no rokām. Tāpēc es vēlētos, lai šo pēcpusdienu eh, notiktu diskusija par to, vai šo ziņojumu nevarētu savā atbildībā pārņemt reģiona komiteja. Paldies! Thank you. Thank you Paldies par šo komentāru. Tas patiešām ir iekļauts mūsu rītdienas darba kārtībā, tāpēc, ja koordinatoru sanāksmes laikā mēs nonāksim pie kādiem secinājumiem, kuru rezultātā būs jāmaina rītdienas darba kārtība, mēs to varēsim mainīt, un koordinatoru sanāksmes laikā mēs atskatīsimies arī uz šīs diskusijas vēsturi, par to tika runāts jau ilgi, jau kopš pagājušā gada oktobra, un rezultātā ir tapis šis atzinums bet par to mēs runāsim koordinatoru sanāksmē. Ja vairs nav citu jautājumu, tad es pieņēmu, ka mēs esam pieņēmuši darba kārtību, ieskaitot arī to, ko nu pateica Mārkus Pīperkungs. Un lūdzu atcerieties, ka rīt deviņos, tieši deviņos mēs balsosim un paņemiet līdzi savas balsošanas kartītes. Bet tagad mēs ķersimies pie otrā darba kārtības punkta, un uh, tās ir uh, Reģionālās attīstības komitejas sanāksme grafika projekta pieņemšana 2011. gadam. Mēs šo projektu kalendāru esam saņēmuši, to, kā jūs iespējams zināt, gatavo parlamenta dienesti. Uh, kuri vadās pēc kritēriju virknes, e, tostarp arī pēc telpu un tulku pieejamības. Un e, līdz ar to šeit ir svarīga arī lingvistiskā situācija. Un e, šajā kalendārā ir paredzētas 11 regulārās sanāksmes, mums ir tiesības rīkot arī ārkārtas sanāksmes, kas nav iekļautas regulāro sanāksmju darba kārtībā. Un jūs pamanīsiet, ka vairums sanāksmi notiks nedēļas sākumā, no pirmdienas līdz trešdienai. Līdz šim eh, sanāksmes eh, ir aizņēmušas divas dienas. Ir arī daži grozījumi šajā kārtībā, proti ir sanāksmes, kas ilgs eh, pusdienu. Uh, ir sanāksmes, eh, kurām vajadzēs eh, trīs dienas, vai pareizāk eh, trīs pusdienas. Un varbūt, ja nevienam nav iebildumu pret šo kalendāru, mēs varētu ķerties pie trešā darba kārtības punkta, pie priekšsēdētāja paziņojumiem. Un 6. septembrī koordinatoru sanāksmē Strasbūrā Koordinatori nolēma ierosināt šādu atzinumu izstrādi, tos izstrādātu reģiju komitejas uh, dalībnieki. Pirmkārt, energoefektivitātes rīcības plāna pārskatīšana, kas ir pašiniciatīvas ziņojums, ko gatavo ITRE, un eh, atzinums ir piešķirts EPP grupai un Kolārska Babinska kundzei. Otrais ir pašiniciatīvas ziņojuma atzinums par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetam, kas arī ir itre komitejas pašiniciatīvas ziņojums, to piešķīra sociāldemokrātu grupai, un referente būs Frančeska de Angelis. Tad rakstiskā procedūrā koordinatori nolēma ierosināt divu atzinumu izstrādi. Viens ir par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanai. Tā ir, tā ir tikai konsultācija procedūra. Un uh, referenti šeit ir Jāna Žežina un uh, komiteja Rekon komiteja. Uh, Otrais priekšlikums attiecas uz parlamentu un padomis uh, nolēmumu par uh, aktīvās novecošanas gadu, kas būs nākamais gads. Šeit atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja, piemērojumā procedūra būs koplēmums, mm, pie darba ķersies EPP, bet vēl nav izvirzīts konkrēts referents šim ziņojumam. Ja nevienam nav nekas sakāms par šo informāciju, es varētu ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar komisāru Janošu Levandovski, kurš atbilst par budžetu un finanšu programmu izstrāde Eiropas komisijā. Viedokļa apmaiņa varēs notikt līdz pulksten 16.30. Es ceru, ka mēs spēsim pilnvērtīgi izmantot šo laiku Un varbūt bez liekām runām es aicināšu jūs, komisāri, izteikties un eh, tik ilgā laikā, cik jums būs nepieciešams, eh, paskaidrot mums tos jautājumus, kas mums visiem ir ārkārtīgi svarīgi šeit Regija komitejā. Un es ceru, ka notiks arī produktīva viedokļa apmaiņa un tiks saņemti komentāri. Labu pēcpusdienu visiem. Paldies, Danuta. Paldies par jūsu ielūgumu. Un paldies, ka piešķīrāt man tik liels pilnvars izteikties, cik vien vēlos. Tas ir ļoti patīkami. Es, eh, nu, domāju, varbūt man runāt poliski, nu, tādā ziņā dodot, parādot cieņu arī Danutai. Bet, nu, nezinu, bet visākotnēji var sakot par kalendāru, par notikumu schēmu, kāda būs šī turpmākā budžeta sezona periods Eiropas iestādēm. Ko gaidām šobrīd? Un kāpēc tiek pārlikta uz vēlāku laiku budžeta pārskatīšanas procedūra? Ir tas, ka mums nepieciešams konstatēt, kā gūt mācību no krīzes un kā nodrošināt ekonomisko pārvaldību. 29. septembrī komisija nāks klajā ar priekšlikumiem par ekonomisko pārvaldību. Un daži no šiem priekšlikumiem tiešā veidā skars arī teritoriālo kohēziju un budžetu. Tur būs arī tāda kā instrumenta kopums sankciju piemērošanai un tam līdzīgi. Kas attiec uz budžetu pārskatīšanu, tad tā ir aizkavējusies. Tas aizkavējies tāpēc, ka padomi eh, pieņēma lēmumu, apsvērnēja parlaments, eh, piešķir šīs pilnvaras komisija, bet šķiet, ka tikai parlaments eh, ir ieinteresēts budžetu pārskatīšanā. Pārējās iestādes, tostarp arī nacionālās delegācijas, jau skatās uz nākamo finanšu plāna periodu pēc 2013. gada. Un līdz ar to varētu zināmā mērā būt rasties pretrunas, to izraisīja jau augusta notikuma, tad nesen intervija, kur bija teikts, ka vēlamies pētīt ne tikai izdevumu pusi, tieši, bet arī tā, kā tas tika uzdots komisijai, skatīties arī uz ieņēmumu pusi Tātad uz to, kas tiek pielietu, pie, iekļauts pielikumā šādiem ziņojumiem, un tas ir diezgan pretrunīgi. Respektīvi pašu resursu uzskaitījums, ka kā rezultātā varētu samazināties tā naudas plūsma, kas nāk tieši no nacionālo dalību valstu kasēm. Jāsaka, tas nav tāds populārs lēmums, nav vienkārši arī īstenojams lēmums, bet tas ir tas mandāts, ko mums uzticējāt. Un tā tad vēlamies skatīties arī uz ieņēmumu pusi bilancē, ne tikai uz izdevumiem, tajā brīdī, kad notiks budžeta pārskatīšana. Ja runājam par stratēģijas dokumentu kohēzijas jomā, tad arī tas pavisam drīz nāks šogad, nāks klajā. Tas ir ļoti svarīgs dokuments. un tās būs diskusijas par to, kā strukturēt kohēzijas eh, politiku pēc 2013. gada. Tas pats attiec arī uz kopējo lauksaimniecības politiku. Arī šeit šogad tiks sagatavota dokumenta. Nu, un tāpēc ehm, tas, tas pat ir uzskatāms par vienu no sagatavošanās posmiem ceļā uz daudzgadu ietvaru. Un tāpēc mums tīri lik, legāli ir pienākums likt priekšā šo daudzgadu schēmu, daudzgadu plānu Un tas jādara līdz 2011. gada jūnijam. Mēs šobrīd meklējam to īsto laika brīdi, kad īsti nakt klajā šo paziņojumu par konkrētiem skaitļiem pēc 2013. gada, vai to darīt kopā ar uh, Uh, likumdošanas pakotni dokumentu kopumu, jeb rast kā citu laiku. Jāsaka, man tomēr nav pārlieku daudz ilūzija par to, ka varētu panākt kaut kādu pozitīvāku klimatu un kopēju atmosfēru šai jomā. Arī 2013. gadā uzsās, uzsākamais finanšu plāns noteikti iekļaus sevi taupības pasākumus. Un uh, varbūt tiks izteikts pat vēl lielākas uh, vēlmes, noteikti ierobežojums 2012. budžetam jau. Uh, Un tas ir mums tīri likumos noteikts pienākums, un tāpēc šāds daudzgadu ietvers ir jānodrošina, tam jābūt vispārējiem paziņojumam, kā jau teicu, tas varētu būt jūnija beigās vai mazliet pirms tam. Un tas būs pirms nosūtam pirmo likumdošanas pakotni. Bet mēs tiešām šobrīd vienkārši meklējam to labāko laikposmu, kā šos notikumus secīgi mm, īstenot. Nu, tad, tad tas būs šis pēdējais, tā būs šī pēdējā likumdošanas pakotne 2011. gadā. Visam vajadzētu būt līdz ar to noskaidroties ar komisijas paziņojumu palīdzību. Tad būs skaidrs, kad sāksies sarunas, kā tas cerams. Cerams, ar Dānijas prezidentūru uh, mums izdosies arī tālāk virzieties uz priekšu. Francijas prezidentūra 2012. gadā piedzīvos vēlēšanas, nu redzēs, kā tas risināsies, bet, nu, jāsaka, arī politiskam kalendāram vienmēr savu nozīmi šādu notikumu plānošanā. Jo tad dāņiem tur iznāks tā, ka viņiem tikai mēnesis vien paliek vienošanās panākšanai, bet no domas, ka varētu sākties doma, ka varētu sākties sarunas ar parlamentu savlaicīgi. Parlamentam, kā zināt, ir daudz plašāks pilnvars, kas paredzēts Lisabonas līgumā. Uh, nedrīkstam atkārtot kļūdas, ko pieļāvām laika posmā 2004. līdz 2008. gadam, respektīvi, ka ja mēs aizkavēsimies ar plānu pieņemšanu, tad arī finanšu plānu periods nevarēs atbilstīgi sākties. Nu, tā tas notika ar šo 2007. 2013. gadu plānu pieņemšanu. Turklāt gribēju norādīt, Gribēju norādīt, ka mums ir arī jās, jāpārbauda to, cik tad labticīgi, cik godprātīgas ir institūcijas attiecībā uz 2011. gada budžeta procedūru, jo tas tiks pieņems samierināšanās procedūras rezultātā pēc jūsu lasījuma pieņemšanas oktobrī. Un tad notiks samierināšana starp parlamentu un padomi. Komisija, protams, šeit būs šis vidutājs starp abām iestādēm, bet ņemsim vērā, ka tas būs uh, tāds viena lasījuma procedūra, kas radīs precedentu tālākam darbam, un es domāju, tas varētu būt tāds kā tests tam, kāda ir vispārējā atmosfēra, kādas ir vēlmes no abi iestāžu puses, cik liels ir šis godprātīgums. Kas attiec uz kohēziju, jāņem vērā šī pēckrīzes Eiropa un situācija, kurā atrodamies. Bet tāpat laikā kohēzijai jau ir pavisam tieši tieši sekas Eiropas budžetā. Jūs zināt, ka ir šī maksājuma līdzsvarotības eh, instruments. Tad tagad arī budžetu tiek, izmantot, tiek izmantots kā ķīla aizdevuma izsniegšanai līdz pat 60 miljardiem eiro. Nu, tīri tā elastīgi, tulkojot Lisabonas līgumu, tas ir iespējams, bet lūk, tātad Eiropas budžets pilnīgi noteikti stabilizācijas mehānismā tiek iesaistīts. Ko tad gaidīt tālāk? Eiropas budžets ir arī instruments sankciju noteikšana, tas ļoti svarīgi. Mūsu mērķis ir gadījumā, kad nepieciešams uh, sankcijas, lai tās nekoncentros tikai kohēzijas politikas kontekstā, bet tas būtu saistīts arī ar citām politikām. Jo citādi tas ir tīri tāds teorētisks sots, īpaši tām valstīm, kuras negūs līdzekļus no kohēzijas fonda un līdz ar to, kas varētu savā nodabā tad pārkāpt budžeta noteikums un tam līdzīgi. Tā tad ir jāveido šī saikne starp stabilizācijas instrumentu un šo pēckrīzes Eiropas situāciju un Eiropas budžetu. Es nevēlos tomēr skatīties nākotnē tikai un vienīgi no taupības un ierobežošanas pasākumu perspektīvas. Nē, mēs vēlamies nodrošināt konsolidāciju, atgūt uzticēšanos finanšu tirgiem un tā tālāk. Tas ir ļoti skaidrs. Mēs galu galā vēlamies iedzīvotājiem sniegt tālākas attīstības iespējas nevalstiskajām organizācijām, Erasmus programmas studentiem Tās būtu tādas investīcijas, kas ļautu pārvarēt šo pēckrīzes periodu. Mēs ļoti, zinām, ka, ļoti labi zinām, ka kohēzijas jomā ir izteikti atbalsts e, paredzēts Lisabonas līgumā, ņemot vērā teritoriālās dimensijas. Un tas būs tas primārais instruments, mobiliz, lai mobilizētu teritoriālos aktīvus kas attiecas uz nākotnes tendencēm, es, protams, strādāju ciešā sadarbībā ar Johannes Hānu, kas komisijas atbildīgs par kohēzijas jautājumiem. Tāpat arī, protams, būšu kontaktā ar jums, ar Regi komiteju. Lab, redzu arī, ka 13. jūlijā esat pieņēmuši nostājas dokumentu un to lasot saprotu, ka mūsu vīzija ir diezgan jau pietuvināta attiecībā uz to, kam vajadzētu notikt ar kohēzijas politiku laikā pēc 2013. gada. Uh, Bet, nu, tagad, protams, vēl jāsāk diskusijas, turklāt jādomā arī par Eiropas attīstības politiku. Tā jau nav tikai tāda labdarības pol politika mūsu aust, nabadzīgiem austrumu kaimiņiem. Un tāpēc šis, eh, nu, centrālais, eh, centrāla ass ir jāmaina, jānodrošina vairāk iespējas nekā barjeras. Šai politikai jābūt daudz slāņainai. jo 70% no 400 eh, esošajām politikām jau tiek eh, īstenots vietējā līmenī, un tieši vietējā līmenī uzkrātas zināšanas un pieredze. Šī ir tieši tā joma, kur politikā varam izmantot vietējās zināšanas ekspertīzi. Un tā kā tā ir daudzgadu programma, tad mēs varētu uzsākt diskusijas ik pa pieciem vai septiņiem gadiem. Šobrīd tas ir septiņi gadiem, jau divreiz pieciem gadiem atšķirībā atkarībā no tā, kāds lēmums tiks pieņemts. Šī politika jāveido integrētā veidā. Respektīvi, te jānodrošina saikne ar sociāliem fondiem, ar Eiropas sociālo fondu Tā jābūt daļai no ekonomiskās un teritoriālās sociālās kohēzijas reģionos, un šīm politikām pilnīgi noteikti ir jābūt ļoti labi savstarpēji koordinētām un tam līdzīgi. Klausījos diskusijas par IKP, Pīperkungs arī bija viens no runātājiem. Tika runāt par šiem pasākumiem, kas varētu, rādītājiem, kas varētu mērīt ekonomisko izaugsmi, neņemot vēro IKP. Nu, man, man liekas, ka šobrīd IKP tomēr ir galvenais atsaucas punkts un galvenais kritējums, kritērijs, kas var tomēr paredzēt, vai valsts var saņemt kohēzijas līdzekļus vai nē. Nu, pēc 2013. gadā tam tomēr joprojām vajadzētu būt galvenajam rādītājam. Mums jāmēģina rast tādi instrumenti, kas var izvērst šo rādītāju, radīt vēl papildus uh, indikātors. Mēs ar Hāna kungu strādāsim uh, cieši, lai skatītos, ka arī tās valstis, kas gandrīz, gandrīz kvalificējas jau uh, līdzekļu saņemšanai, arī var saņemt zinām atbalstu. Nu, tas viss, viss šīs pārdomas ietilpst finanšu pārskatīšanas procesā. un finanšu regulā jāizstrādā arī šis pieļaujamās kļūdas līmenis. Un jāskatās arī, protams, uz reālo kļūdas līmeni, piemēram, kohēzijas politikā. Mums jāizlīdzsvaro budžetā, budžetā iekļautie novatoriskie instrumenti un riski, ko tie rada, ar to, ko paredz pub valsts pub privātās partnerības. Un visbeidzot, jādomā par to, kā risināt problēmas šajās lielajās aglomerācijās, lielai, biezi apdzīvotajās vietās Eiropā, jo tieši tur ļoti daudz rodas problēmas. Jāveido tādu kā makro reģionu koncepcija. Un tas viss jāiestrādā mūsu vīzijā par reģionālo kohēzijas politiku. Nu, šeit man jāsaka, Hāna kungam īpaši šī doma nepatīk. Bet nu, šai reģion, reģionu politikai jābūt integrētai arī ar vairāk ar šo makro reģionu politiku. Nu, tādi ir šie pieņēmumi, kas attiecinām uz nākotni, bet pēc galvenais, protams, kohēziju skatīt plašākā kontekstā, iekļaut to diskusijās, kas jau šobrīd norisinās par Eiropas finanšu sektoru nākotni. Tas, protams, nebūs viegli. Visur valda frustrācija, vilšanās visus skar šie ierobežojošie taupības pasākumi. Svarīgi atcerēties arī, ka nepieciešams šis mehānisms, kas mazina nodarītos zaudējumus, tātad arī līdzsvinējumu projektos tas jāņem vērā. Nu, Vācijas piemērs te jāatminās. Nu, tā tad visa situācija ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē, lai varētu virzīties uz priekšu un lai visu attiecīgi varētu definēt politikās. Nu, tādi ir mani ievadvārdi, Danut. Nu, labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus. Paldies, saka priekšsādātāji, paldies. Godātie kolēģi, nu, jāsaka, runātājs saraksts ir tiešām garš. Nu, tātad varbūt mēs varētu to visu darīt pat, ik pa trim, tātad trīs, uz, trīs jautājumu, un tad komisāram vārds. Pirmais, Vonkungs. Jūčē. I don't, I, I have Mr. Vaughan. Oh. Vona kungs tālāk. Vaughan. Jā, tas būs, tas būs šais acīm redzot. Jā, man ir diezgan daudz, kas sakāms par nākamo daudzgadu plānu. Un jautājums, kas šeit saistām ar kohēzijas politiku un struktūru fondiem, bet šodien gribēju tomēr savas piezi, savās piezīmēs aprobežoties ar mūsu diskusiju galveno. Es zinu, tematu. Es zinu, kāpēc dalība valstis nevēlas nodarboties ar šo pārskatīšanu. Un pašu līdzakļiem tās, protams, nevēlas palielināt šo līdzakļu daudzumu, kas ieplūst Eiropas Savienību un tāpat laikā tās nevēlas arī dot lielākas eh, priekšrocības parlamentam, kāds nodrošinās uh, Lisabonas līgumā, tā jāatcerās arī par ār, ārliet, ārējos rīcības dienestu. Es domāju, ka komisārs Budums iepriekšējais budžeta komitejas darbinieks skaidri zina, kā tad, kas notiek ar šiem ierobežošiem pasākumiem. Un budžeta rezerves, protams, līdz ar to samazinās šīs, eh, rez šīs rezerves, kļūst arvien mazākas, striktākas. Un es domāju, ka tās būtu nepareizi samazināt eh, budžeta līnijas 1A un 1B eh, sadaļās, jo te mēs runājam par investīcijām, investīcijām nākotnē, investīcijā ar ekonomikas atjaunošanu. Bet, diemžēl, padomas lasījumā 2011. gada budžetam paredzēta samazinājums saistībās par 1,6 miljoniem eiro un, iz, un maksājumos par 1,8 miljoniem eiro. 1B arī paredzēts par 1 miljonu, miljardu eiro samazinājums maksājumos šai sadaļā. Un tāpēc baidos, ka varētu 1A sadaļā nebūt pietiekami daudz finansējumu, piemēram, pētniecībai un citiem projektiem visā Eiropas Savienībā. Esmu nobežījies arī par to, ka varētu nepietikt 1B sadaļas maksājums summas un tiks izņemtas šeit vairākas programmas, kas būtu citādi liederīgas. Tātad tās ir tās tie jautājumi, kas manī rada bažas. Ja mēs esam šobrīd vidustermiņu pārskatīšanā, tad sakiet, nu vai te ir bijuši tie tādi tehniski pārskatīšanai elementi vajadzīgi, ja tomēr mēs vēlamies pārliecināties, ka mūsu prioritātes tomēr tiek iekļautas šajās 1B un 1A sadaļas budžeta līnijās jo tieši tie, tie būtu tie ieguldījumi, kas vajadzīgi, Eiro, lai Eiropas ekonomika atgūtos. Paldies! Nākamais ir runātājs. Paldies, priekšsēdētāji un komisāra kungs! Jūs uh, savos izteicienos uh, runājāt starp atsevišķu politikas jomu miedarbību un finansējumu no otras puses. Uh, Un uh, te, protams, ir problēmas arī dalību valstīm, kam ir jākonsolidē savas finanšu lietas un jāsaskaņo tās ar Eiropas Savienības nostādnēm. Un uh, tāpēc es gribētu jautāt, kā izskatās Eiropas Savienības konsolidācijas uh, devums. Un uh, otrkārt, uh, kāds ir konteksts saistībā ar Eirozonu? Nav daudz instrumentu, uh, makroekonomiskajai stabilizācijai. Līdz šim es no komisijas esmu ļoti maz dzirdējis par to, vai nākotnē plānots eh, stiprināt eh, makroekonomisko stabilitāti kohēzijas ceļā. Un es šeit negribētu kritizēt komisāru Rēnu, taču būtu neproduktīvi eh, konstruktīvo kohēzijas uh, konstruktīvos kohēzijas eh, līdzekļus eh, mēģināt ietaupīt, te pašā laikā mēģinot eh, rast stabilitāti valstīs, kur ekonomikām ir konkurētspējas problēmas šo, šo valstu konkurētspēju vajadzētu vairot, un te man interesētu arī jūsu nostāja. Visu beidzot, eh, viens īsts jautājums. Kā tas var būt, ka komisijas priekšsēdētājs Barozo pēkšņi ir konstatējis vienu miljārdu eiro, kas uh, ANO uh, ietvaros uh, ir jāatvēl tautsemniecības mērķiem, vai tie varētu būt neiztērētie kohēzijas politikas līdzekļi?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 Tātad parlamentam un komisijai saistībā ar daudzgadu programmu un tāpat arī ar, par budžetu. Tātad, attiecībā, tātad šī re resursa debata būs svarīga un mums ir jā, jā, jāplūko jautājumu, kas saistīti ar nodokļiem. Attiecībā uz pieciem gadiem esmu noskaņots skeptiski. Tātad kā saistītas struktūrās pro programmas ar šo piecgadu plānu budžeta debatēs, un tad jautājums par budžeta stingrību. Tad, tur ir saistības starp tradicionālo politiku un tā saukto jaun, sauktajām jaunajām politikām. Kāda ir, kāda ir situācija šajā ziņā, jo parasti mēs runājam par solidaritāti Es nedomāju, ka mēs varam nošķirt uh, to, kādas iespējas mums ir pie, pieejamas šajā frontē, ņemot vērā 2020 eh, plānu un Eiropas uh, pievienoto vērtību. Protams, ka kohēzijas politika varētu būt noderīga, piemēram, tad, tad zaļā, zaļajai ekonomikai un atjaunojamiem resursiem. šie reģioni, šīs jaunās politikas dažkārt tiek ignorētas diskusijās, un tāpēc mums ir jāraugās uh, uz to visu plašāk. Tad mums ir uh, jāpalielina kohēzijas uh, fondi un jāpalielina finansējums pētniecībai. Un vēl viens svarīgs jautājums, un kas ir svarīgs arī turmākajās debatēs, ir tieši šāds pētniecība kritērija Tad, tad uh, iekšzemes koproduktam vajadzētu būt vienam no kritērijiem, bet mums arī ir jāaplūko uh, eh, nākot, nāko, izmaiņas nākotnē, kā piemēram uh, po, mm, sabiedrības uh, novecošanās, kur varētu izmantot uh, fondus. Tālāk attiecībā par transportu politiku. Ir, par to ir notikušas diskusijas. Un kolēģis Kalas kungs minēja, ka būs fonds transporta politikai. Ko jūs par to domājat? Thank you. This is the... Paldies. Tas tātad ir. Šie jautājumi tad nebija vienkārši tie saistīti ar, ar nākotni attiecībā uz uh, Bogena kungu. Nezinu, vai pareizi izrunāju. Es e, zinu, tad, tad ņemot vērā pārskatas loģiku, mēs esam, tā kā, neesam sasnieguši par parlamentā cerības, ir vajadzīgs vairāk izmaiņu. Un parlamenta pozīcija, un tā ir mana Raimara Bagera, mana kolēģa pozīcija, uh, mēs vēlētos, eh, tad eh, parlaments vēlētos eh, to visu tādu politiskāku. Bet tad mēs to riskien, rītdien noskaidrosim. Tad šī ziņojuma grozījumi, tur vajadzētu tieši tādu pol vairāk politisku pārskatu, jo bez juridiskā pamata mēs nevaram noteikt jaunās, eh, eh, jaunās atbildības, ko nosaka Lisabonas līgums. Ir jaunas eh, atbildības, bet mums ir nepieciešams juridiskais ietvers, lai mēs varētu tās noteikt. Tāpēc mēs tātad skaidrs ir tas, ka grozījumos 2010. gada budžetā, piemēram, ārējās darbības servis, grozot uh, budžetu līdz 9,5 uh, eh, miljoniem eiro, tas nav diez cik populāri Eiropas sabiedrībā. Lai, tad, lai administratīvi izdevumi būtu lielāki. Bet tātad ārējās darbības uh, servis arī turpmāk saņemš lielāku finansējumu. Tātad parla Sports un kultūra arī ir noteikti budžetā, un tas ir uh, realizējams mērķis arī 2011. gada budžetā. Bet uh, šeit uh, man ir vajadzīgi konkrēti referenta grozījumi. No, jūs esat piesaistījuši mūsu uzmanību. Divās, divām jomām, divās budžeta līnijās. 1A un 1B Tātad eh, Eiropai vajadzētu tērēt vairāk eh, ko konkurētspējai. Tomēr, kā jau tika minēts eh, sarunās par 2005. un 2008. gadu, tieši šī daļa tieši tika visvairāk samazināta. Un šie te samazinājumi šajā jomā tika veikti par spīti deklarācijām, ka mums vajadzētu vairāk tērēt tieši konkrētspējai. spējai. Un attiecībā par tātad padomas samazinājumiem, tad 96% no pieaugumiem sas, attiecībā pret 2009. gadu. Tad, tad normālos apstākļos tam vajadzētu būt labām veistījumam Eiropam, Eiropai. Mums vajadzētu 2010. gadā iztērēt par vienu miljārdu vairāk nekā ir plānots uh, 2010. gada budžetā. Tāpēc, ka visi un tas pas, tam pašam būtu jānotiek arī nākamo gadu budžetiem. Es vēlētos uh, aizstāvēt šādus izdevumus, tāpēc, ka uh, tas ir, tā, tas ir investīcijas. Uh, tad, tad, tad ir, ir, šie te, ma, ir šīs te ma, mazās pretkrīzes pakotnes. Un Un tas ir ļoti vērtīga laikā, kad, eh, kad kā minēja Terora kungs, pastāv šī lielā starpība starp um, tik daudzām jaunām stratēģijām un šo te taupīgumu politiku, bet uh, tātad uh, vajadzētu tieši runāt par investīcijām arī ši, šajā te taupības laikā. Tātad uh, daudzās valstīs, Vācijā, Spānijā, Lielbritānijā ir, ir ir eh, tātad eh, tiek veikts investīcijas, un tāpēc mēs varētu aizpildīt šo te, mm, aizpildīt šo te mm, plaisu ar šo investīciju naudu. Un, un tātad eh, šī, mēs varam atrisināt šo mīklu taupīgums pret attīstību. Un es nevaru īsti pateikt, eh, kāds varētu būt viena miljārda eiro avots attīstībai, bet eh, mēs esam tikai radoši un samierināšanas sanāksmēs, un mēs varam atrast naudu tad, tad eh, Galileo at, atlapšanas programmām. Tad ir nepieciešama elastīga attieksme, un, un tā ir jāaizsargā. daudzgadu programmās. Tas ir tieši tāds veids. Es nevēlos īpaši runāt par nodokļu, nodokļiem, es gribētu runāt par pašu resursiem. Um, un jautājums ir šāds. Mums vajadzētu uzņemties rūpes uh, tad, tad, par šo te budžetu, lai palīdzētu finanšu ministriem šajā konsolidācijas procesā. Un neoficiāli e, viņi e, mūs iedvesmo, bet oficiāli viņi mūs kritizē. Tāds ir, šo, tāda ir šī brīža situācija, un tad mēs meklējam iespējas, kā samazināt uh, nacionālo. Uh, of, of Nacionālos līdzmaksājumus. Tomēr Tātad mēs eh, runā, va, va, varam runāt par dažādiem finanšu jautājumiem, bet tie ir tādi ienākumi. Tātad viņi, meklē, viņi ļoti meklē jaunus ienākumu avotus. Tāpēc esmu diezgan skeptiski noskaņots, bet uh, man ir pienākums sasnie, piedāvāt iespējas. Es jums eh, piekrītu, Maneris kundze bet eh, pieci gadi, tātad eh, tas ir visi ļoti pretrunīgi, un jūs to redzēsiet nākamajā gadā. Šita, eh, ka, Eiro, Eiro, ka tas visu Eiropu nevieno, tas drīzāk šķeļ. Un piecu gadu periodā mums vajadzētu reāli, realistiski uzsākt pēc diviem gadiem jaunas sarunas, balsoties uz, uz sākotnējo finanšu perspektīvas uh, izstrādi pirmie gad, divi gadi, tad ir šis te attīstības laiks, un tikai ceturtais gads ir laiks, kad uh, programma darbojas, un tāpēc es īsti neatbalstu šos piecus gadus. Es uh, izvēlētos uh, tad um, šie pieci gadi tika izvēlēti pēc uh, pārbaudēm, bet, bet Bagara kunga arguments ir tāds, ka mums vajadzētu izmantot parlamenta mandātu, un varbūt to vajadzētu pagarināt līdz septiņiem gadiem, un tādā veidā e, tas būtu grozī, tāds kā grozījums, kas, kas ir eh, kaut kāda iemesla dēļ pieņemts 2020. gads plāns, jaunā stratēģija ir diezgan mākslīga, un tāpēc mēs eh, nepalielinām to diezgan daudz, tāpēc mēs, mēs palielinām izdevumus. Tātad ir šis te zaļā izgau, izaugsme, nevis eh, tiek palielināts dažādi veidi izdev, izdevumi. Bet tātad Izmaks, izmaksām vajadzētu būt, tad izmaksas ir jā, jāsk, jāskata saistībā ar Eiropas Savienības budžetu. Un tātad pastāv mēģinājums kļūt neatkarīgākiem. Tātad vairākās jomās, piemēram, transporta joma, Eiropas tīkliem, otrkārt enerģētika un, cet, un, un tad vēl arī klimats. Un mana pozīcija ir aizstāvēt integrētu pieeju lai būtu šī te kohe, teritoriālā kohēzija un netiktu sadalīšanās starp daudzos fondos, jo tas arī uh, pat palielina administratīvos izdevumus. Ja mēs, ja, ja mums ir tādas pusatkarīgas robežas, tad ir nepieciešamas tādas neatkarīgas administrācijas, un tas vairs nav moderni. Tad, uh, tā, es atbildu Torēra kungam, vienkāršais, eh, vienkāršākais veids tad, tad mēs nedrīkstam paaugstināt administratīvās e, izmaksas. Cilvēki to nevēlas. Tas, tas ir vieglākais veids, kā, e, kā samazināt cilvēku ticību projektiem. Paldies! Bafteni kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kungs, labdien! Pagājušā nedēļa eh, not, not, notika padome eh, Velsā, un tika parakstīta deklarācija, kurš, eh, kura tātad tiks veltīti 210 miljo, miljoni eiro attīstības programmām. Ja nākamajā ja, nā, ja nākam, ja, ja tiks samazināts uh, eh, Eiropas Savienības uh, finansējums, daudz projekti ne, netiks uh, izveidoti. Astoņi strateģiskie eh, un, un, un 16 sociāli, sociālās programmas tika izveidotas. Un reģionālā reģionālā attīstība, tātad ir 6% no Eiropas budžeta 55 miljārdi, un ņemot vērā e, šo te mil, tril, e, triljonu e, eiro kontekstu, Lielbritānijā turpmāko gadu laikā tiks, būs 16 miljārdu mārciņu samazinājums, kas smagi ietekmēs nu, nu, nodarbinātību un valsts sektoru. Un uh, šie darbi pirmkārt uh, būs pirmie, kas tiks ap apdraudēti. Un Velsā jau tā ir viens no augstākajiem bezdarba līmeņiem Eiropā. Tātad katru gadu pieauga Eiropas Savienības, um, tātad nauda par dalību Eiropas Savienībā. Un e, e, e tad tad uh, Lielbritānija ļoti daudz iemaksā Eiropas Savienībā, tajā pašā laikā nesimot neko pretī. Tātad valsts jau tā ir, tā ir daudz cietus un, un eh, bal, bezdarbs ir liels, un tad jautājums ir šāds, vai tas ir saskaņā ar 2020 stratēģiju. Es uh, pieprasu jaunu ieteikums novērtējumu, lai to finansētu mm, komisija, un tā noteiktu negatīvās sekas, kādas ir radušās, lai Eh, lai Velsa ne, eh, nenoslīdētu eh, šādā um, recesijas bezdibenī. bezdibenī. Paldies! Paldies, uh, Romanesko kundze! Jā, paldies. Es vispirms vēlētos pateikties komisāru kungam par viņu prezentāciju. Un vēl es priecājos redzēt, ka jūs esat vienisprātis ar mani un ka jūs vēlaties atbalstīt reģionālās iestādes, pacelt kohēzijas politiku reģionālo līmenī. Un es arī priecājos par to, ka vismaz šajā ziņā mēs varam rēķināties ar jūsu atbalstu. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties atbalstīt reģionālo pārvaldi. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu investēt daudz vairāk darbinieku un reģionālo amatpersonu izglītošanā, jo šie cilvēki aktīvi piedalās kohēzijas politikas īstenošanā un arī atbilstošo programmu izpildē. Es vēlētos jautāt, vai jūs personiski un komisija vēlaties atbalstīt izglītības projektus un apmaiņas projektus eh, reģionālo pārvaldes eh, iestāžu nodarbināto vidū. Vai eh, programmas īstenošanas kvalitāte un arī, arī Eiropas līdzekļu ieguldīšana šajā jomā varētu uzlaboties. Mans otrais jautājums ir šāds. Jūs noraudījāt, ka esot nepieciešams uh, pieturēties pie kohēzijas politikas, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs faktors Eiropas Savienības attīstībai. Un uh, tas ir uh, iekļauts arī Eiropas Savienības 2020 stratēģijā. Un kohēzijas politika nav noteikti attiecināma tikai uz eh, labdarīgiem mērķiem, bet gan uz noteiktu reģionu attīstību, šo reģionu attīst, attīstības savstarpēju izlīdzināšanu. Un tāpēc es gribētu jautāt, kā jūsuprāt no budžeta pozīcijām raugoties izskatās reģionālās politikas nākotne? Vai jūs uzskatāt, ka mums vajadzētu ievērot pašreizējos uh, budžeta ietvarus? Un te es gribētu runāt vairāk par principiem, nevis par summām, un, ja jūs viedoklis atšķiras, es to labprāt uzklausītu. Jā, paldies. Manesko kundze ir koordinatore Aldi grupai, un tagad sociāldemokrātu koordinatore. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, saka Krēlas kundze. Es priecājos, ka varu sveikt jūs šajā komitejā. Mūs sagaida ļoti liels kopīgs darbs eh, turpmākās eh, kopīgās kohēzijas politikas sagatavošanā, un es šeit vēlētos runāt par trim punktiem. Es negribētu teikt, ka dalību valstīm vajadzētu piemērot sankciju pasākumus eh, taupības politikas ietvaros. Manuprāt, eh, tas nav pareizi, un eh, Tārēr kungs par to jau runāja. Bet jautājums ir, vai jūs domājat arī par kādiem citiem pasākumiem? Jo kohēzija veido lielu daļu no Eiropas Savienības budžeta. Otrakārt, jūs uh, jau daļēji atbildējāt uz jautājumu par transporta fondu. Un eh, es baidos, eh, ka no komisijas puses mēs dzirdam tādus izteikumus laiku pa laikam, kas veicina politikas stratēģiju turpmāko sektoralizāciju. Un uh, tiek uh, mēģināts uh, iegūt līdzekļu šai sektorālajai politikai ir klimata aizsardzība, energoefektivitāte, un uh, viss tiek attiecināts uz kohēzijas politiku, kaut arī šīs lietas ir ļoti dažādas. Un uh, tāpēc jautājums, vai komisija atbalsta šādu sektoralizāciju, vai, vai komisija ir gatava šādām tendencēm teikt tādu kopīgu nē? Un uh, treškārt. Runājot par laika plānojumu, mēs uzskatām, ka termiņam vajadzētu būt septiņiem gadiem. Barozo kungs pirms neilga laika plenārsēdē ierosināja piecu gadu termiņu. Mūsuprāt, šis termiņš varētu būt pietiekams, lai veidot ilglaicīgu politiku un pietiekami īss, lai būtu aptverams. Divreiz pa pieciem gadiem, manuprāt, nebūtu noderīgi. Bet kā jūs personiski redzat šo iespējamo termiņu? Paldies! Uh, dosim vārdu komisāram atbildēt uz jautājumiem. Paldies Baftona kungam ļoti spēcīgi argumenti par kohēzijas un reģionālo politiku, e, balstoties uz Velsas pieredzi un arī uz Kornvelas pieredzi, ko arī vajadzētu skatīt šajā kontekstā, runājot par e, Lielbritānijas reģionu nākotnes attīstību. Kādas ir iespējas katram no vairāk nekā 200 reģioniem uh, Eiropā. Kādas ir šo reģionu izredzes? Tas ir saistīts arī ar Manesku jautājumu. Jautājums ir par to, vai vajadzētu simtprocentīgi pieturēties pie Berlīnas metodoloģijas. Uh, Mēs eh, šeit, eh, šeit ir jādomā arī ārpus eh, statistikas kategorijām. Mums ir jāmēģina rast labs vidusceļš starp 75 vidējo Eiropas rādītāju un 90 procentiem. Kādas Berlīnas metodoloģijas modifikācijas šeit būtu vajadzīgas? Un uh, tas arī atbildētu uz Velsas pārstāvja atbildi. Kā gūt Eiropas atbalstu kohēzijas politikai? Jāteic, ka šeit noderētu Berlīnas metodoloģija, kāda tā ir, bet ar divām modifikācijām, kas ļautu nezaudēt Spānijas atbalstu un arī Austrumvalstu un arī Vācijas atbalstu. Uh, jums e, vajadzētu e, paviesoties Vācijā, lai redzētu, cik delikāts šis austrumzemi jautājums ir Vācijas e, austrumu daļā. Un ir daudz valstu, kas gaida savu izdevīgumu no šīs kohēzijas un reģionālās politikas. Ja mēs vēlamies panākt vienošanos 2011. gadā, Mēs nevaram pieļaut, lai būtu daudz zaudētāju, lai panāktu vienošanos starp 27 valstīm. Mēs nevaram atļauties, lai būtu puses, kas cieš lielus zaudējumus. Mums vajadzētu pienācīgi pārskatīt piedāvājumu. Un, ja jūs runājat par šīs filozofijas eh, konkrētu ietekmi, uh, Eh, ja šī filozofija paredz lielus zaudējumus kādai no pusēm, mēs nevaram panākt vienošanos. Un tāpēc šeit ir jāraugās ļoti uzmanīgi. Tā ir daļai atbild uz Manesko kundzes jautājumu. Nepietiek pieturēties tikai pie Berlīnas metodoloģijas principiem. Ir jābūt kaut kādiem pamatprincipiem nākotnē un ir jābūt arī zināmām modifikācijām sarunām. Aglomerācijās aglomerējas arī liels problēmas. Tāpēc uh, ir jāmēģina panākt, lai šīs eh, aglomerācijas arī būtu mūsu pusē, lai arī tās būtu iekļautas reģionālajā politikā. Šeit ir lielas problēmas, kas ir jārisina, ar zināmu Eiropas budžeta iesaistīšanu. Es jau runāju par dažām problēmām nākotnes kontekstā. Bet runājot par finanšu perspektīvu, jāņemt vērā, ka Reģionālajai politikai bija atvēlēts 16-17%, tagad te ir panākta evolūcija, vai to pašu varētu teikt par lauksaimniecību? Nē, lauksaimniecības izdevumiem tāda pat evolūcija nav iespējama, tāpēc mums vajadzētu būt ļoti skaidrai nostājai šajā jautājumā, lai mēs varētu rast līdzekļus pētniecībai Eiropas Savienības globālajiem vērienīgajiem mērķiem, bet es tagad nevēlētos ieslīgt šajā diskusijā, jo tad mēs. Uh, Varbūt mēs varētu pievērsties tam arī uh, sanāksmē, kur rosināja Agri, un priekšstādātājs saka, jā, jūs vienmēr varat atgriezties šeit un par to runāt. Mums ir jārod uh, pienācīgas proporcijas Eiropas tēriņiem, saka komisārs. Mums ir jāmeklē jauni ceļi leģitimizācijai, kas būtu atbilstoši 21. Uh, gadsimtam šajās lielajās izdevumu jomās. Uh, Krēlas kundze, jūs esat pret sankcijām. Šis vēl nav tāds īsti skaidrs korektīvs mehānisms. Preventīvie pasākumi ir balstīti uz 136. pantu Lisabonas nolīgumā. Un tas var būt pretrunīgs interpretējums un attiecas tikai uz eirozonu. Ja jūs vēlaties pakotni, kas attiecas uz 27 Eiropas dalību valstīm un disciplinē tās un ne tikai tās, mums tomēr būs jāķers pie budžeta, bet ļoti piesardzīgā veidā jums ir pilnīga taisnība. Recesijas laikā, ja mēs nedisciplinētajām dalību valstīm uh, liekam pievērsties taupības programmām, situācija var pasliktināties. Tas var skart šo valstu atmaksas iespējas nākotnē. Par laimi šie pasākumi nav jāveic nekavējoties, var apturēt saistības uz pāris gadiem. Eventuāliem maksājumu samazinājumiem ir jānāk pēc zināma laika perioda, ir jābūt elastīgumam šīs sankcijas ir jāpiemēro tādā delikātā veidā, lai neapdraudētu noteiktu reģionu vai valstu ekonomisko pozīciju, kā jau norādīja arī Toerera kungs. Šķiet, ka es neatbildēju šo argumentu pirmajā jautājuma kārtā. Es domāju, ka mums vajadzētu mācīties no krīzes, un vajadzētu ieviest zināmus instrumentus disciplinēšanai, ne tikai preventīvus, bet arī korektīvus. Es domāju, ka tāda ir arī diezgan stingra Vācijas nostāja. Bet kā mēs varētu izvairīties no sankciju skarto reģionu situācijas pasliktināšanās? Arī tas ir jautājums, par ko mums ir jādomā. Un uh, es jau biju izteicies komisijā, ka es esmu pret Eiropas budžeta dezintegrāciju un sektorizāciju, bet mums vajadzētu tomēr ņemt vērā sociālo un ekonomisko aspektu, jo S2020 stratēģijā ir ietverti šie nabadzības apkarošanas mērķi. Bet Mēs varam rast arī transporta politikā pievienoto vērtību, ja mēs uz to raugāmies eh, struktūra fondu kontekstā. Runājot par šo septiņu gadu termiņu. Pieci gadi ir termiņš, eh, pēc kura vajadzētu notikt reālai pārskatīšanai. Es varētu piekrist termiņam 5 plus 5 gadi ar pārskatīšanu pa vidu. Bet mums ir jābūt rezervēm nākotnēji. Bez rezervēm budžetā nav iespējama reāla pārskatīšana. Jo pretējā gadījumā patiešām produktīva pārskatīšana un kļūdu analīze nevar notikt. Es domāju, ka pašlaik Eiropā valda diezgan pesimistisks klimats. Uh, Un uh, arī domājot par nākotni, mēs domājam diezgan eiroskeptiski un pesimistiski, un tas nav labi racionālām diskusijām par nākotni. Tas kaitē arī ilgtermiņa diskusijām, tāpēc man šķiet, ka ar šo 5 plus 5 modeli varētu rasties problēmas. Priekšsēdētāji, kolēģi ir pieteikušies septiņi cilvēki, kas grib izteikties uh, burtiski pārdesmit minūtēs. Uh, Eh, Kirijevs Pīpers un Šankelī nākamie runātāji. Esiet lūdzu tik, eh, izsakieties tik īsti, cik iespējams. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos pēc iespējas eh, īsāk. Es jau dzirdēju vairākas atbildes uz jautājumiem, ko vēlējos uzdot. Paldies, komisār kungs, par to, ka esat tik atklāts savā viedokļa apmaiņā ar mums. Tas jāsaka pietuvināts mūsu vērtējumam. Prieks arī, ka jūs pats nākat no jaunās dalību valsts šīs nostājas paušanā, jo pilnīgi skaidri redz, ka jūs labi saprotat. Cik lielā mērā šī politika, kohēzijas politika ietekmē mūs? Es gribētu teikt, ka mēs visi esam nu, ļoti augstu vērtējuši Eiropas kohēzijas politikas līdzinējos rezultātus. Uzskatām, ka tie bijuši ļoti veiksmīgi. Uh, Nu, protams, ka tā nav gluži kā tāda guļoša ērkšķrodzīta, tā attīstās laika gaitā un tā. Bet tā viņš šķiet, ka šobrīd cenšamies šīs politikas mazīgo ietekmi mazināt, kas attiecas uz līdzekļu samazinājumu 4 miljardu apvērā saistībās. Es uzskatu to pilnīgi noteikti par nepieņemamu ne tik daudz attiecībā uz to, kādas būtu finanšu sekas šādam samazinājumam, bet gan attiecībā uz to, kādu politisko vēstu šāds samazinājums dos. Turklāt nu, redzam, ka jā, šis klimats kopējais nav īpaši labvēlīgs, cilvēki ir vīlušies, bet es esmu uztraucies par to, ka šāda veida atmosfēra var novest pie tā, ka pazūd šis jēdziens solidaritāte. Kas jāsaka? Nu, atsevišķos aprindās, nu, pat jau ir iegūst gandrīz lamu vārdu nozīmi. Nu, un kohēzijas politikai, manuprāt, vajadzētu būt tādai, tādai kā pārbaudai. Uh, jo solidaritātes trūkums pilnīgi noteikti var novest pie Eiropas Savienības pilnīgi citāda status un, un, un uh, situācijas. Nu, un tad zaudētāji būs visi. Jūs sakāt, jūs nevēlaties, lai, uh, lai ka vēlaties izvairties no tā, ka ir, daudz, ir tādas valsts, kas daudz zaudē no līdzekļiem. Es ceru, ka tās nebūs jaunās dalībvalsts. Pīperkungs. Paldies. Uh, īsa piezīme par uh, bruto iekšzemes koprodukta. Levandovskī kungs, eh, mani mierina tas, ko jūs teicāt, jo mm, jāce, jāceņšās, lai, eh, lai nenotiek tā, ka tikai kreatīvākie gūst eh, labumu. Man ir jautājums par sankciju mehānismiem. Pretēji citiem, kas šeit izteicās, Man ir e, pārliecība, ka to vajadzētu piemērot automātiski, bet ne tikai no kohēzijas līdzekļiem, bet no visiem Eiropas atbalsta līdzekļiem. Un e, šķiet, ka šādi noteikumi mums jau ir, bet mēs tos neizmantojam, bet ja to tomēr nav, mums vajadzētu tādus ieviest. E, šis eiro atbalsts ir paredzēts trim gadiem, kas, kas notiek pēc tam. Un eh, vai jūs vēlētos eh, pieslieties, piemēram, ekon prasībām, kas paredz eh, valstu maksāt nespējas situācijas, valstu bankrota situācijas? Kāds tad ir komisijas viedoklis šajā jautājumā? Šan. Šan Kelī, lūdzu, kur jūs esat? Jums vārds. Paldies, šķiet esmu sēžu apsāpēties, nu, ne savā vietā gluži. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisārkungam par ļoti atklāto prezentāciju attiecībā uz savu nostāju. Centīšos būt tikpat atklāts un lakonisks. Pirmām kārtām mums, protams, vajadzīgi pašu resursu Eiropas līmenī, un es turklāt uzskatu, ka mēs nedrīkstam būt tādā, nevaram būt tādā pozīcijā, nevarēsim būt pozīcijā, kas ir runā vienu balsi, ja šāda resursa nebūs jo tikai tādā veidā mēs varam panākt kaut kādu veidu neatkarību no valību valstu resursiem. Un kādi instrumenti šobrīd tiek apsvērti, kas varētu tikt izmantot šī mērķa sasteigšanai, nu, varbūt Eiropas nodokļi vai eiro obligācijas, jo kaut kas tāds būs vajadzīgs. Otram kārtām jūs pieminējāt iespēju to, ka budžetu varētu samazināt kultūras jomā, vai jūs domājat, ka tas varētu šobrīd būt uh, loģiski, cik daudz varētu būt šis samazinājums? Un kurās sadaļās, un otrām kārtām, kas attiecas uz kohēzijas līdzekļiem, tas pats jautājums. IKP, nu, IKP ir tas uh, koeficients, ko visi izmantojam. Bet vai jūs redzat, ka varētu būt arī tādi apstākļi, tādas situācijas, kad varētu izrādīties, ka ir arī cita veida kritērija, kas varētu tikt izmantot līdzekļu piešķiršanas uh, jomā, kas attiecas uz turismu, vai šeit ir arī atsevišķas kompetences, kas piešķirts Eiropas Savienībai, vai tiks paredzēta budžeta līnija, šāda veida budžeta līnija budžetā. Ir tīpaši ņemot vērā, ka šāda veida ekonomiskās saiknes varētu būt gan kultūra, gan tad sporta jomā, tātad saistībā ar turismu. Un visbeidzot šis septiņu gadu mandāts. Septiņi gadi, nu, manuprāt, jā, ir ideālais laiks. Žēl, ka tas Lisabonas līgumā netika paredzēts kā obligāts. Bet paldies par jūsu komentāriem. Paldies, saka priekšā, tad nu vēl viens jautājumu uzdevējs. Pirms dodu vārdu komisāram. Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kungs, saka Rokungs, jūs kolēģis Hāna kungs publiski izteicās ierosināt no vienas puses pārgrupēšanos starp dažādiem Eiropas fondiem un no otras puses atbalstot orientāciju mainīt orientāciju uz attīstības, reģ, reģionālu attīstības politiku, no reģionālas attīstības komitiku, vairāk tieši uz metropolēm, uz aglomerācijām. Un jautājums, ko vēlos uzdot, ir tas, kā tad tas atspoguļosies tālāk budžetā. Vai tiešām pirmā mērķa teritorijām un otrā mērķa teritorijām kaut kas mainīsies, vai Vai tās arī tiks iekļautas šajā kopējā kredītbāzē? Un kādā budžeta dokumentā tad tas atspoguļosies? Un vai šo pirmā mērķa sasniegšanas, eh, pirmā mērķa valstīm un kredītu apjomu tiks samazināti? Līdzekļi tiks samazināti. Nu, vai tad tādā gadījumā mazināsies atbalstiem reģioniem, kam jāpanāk pārējie? Ja? jo mainīsies kritēriji, piemēram, otrā mērķa teritorija noteikšanai. Lūk, tāds ir mans jautājums, komisārkungs. Paldies, paldies, saka priekšsādātāja. Komisārkungs jums vārds atbildē. Nu, tā kā esmu izteicies tik īsi, tad šķiet, ka, eh, nu, varu atbildēt uz visiem Runājot par Kirilo kunga teikto, var viņam tikai piekrist arī argumentiem, protams. Eiropas budžets tiek uzskatīts kā budžets eirokrātiem, bet nē, mums ir šeit jādomā par kaut kādu publisko kampaņu, reklāmas kampaņu. Šis līdzekļi paredzēti Erasmus studentiem, nevalstiskajām organizācijām, investīcijām vietējos reģionos, atbalstot vietējo attīstību, reģionālo attīstību un tam līdzīgi. Nedrīkstam to uzskatīt, kā, bū, kā eirokrātu naudu, to par eirokrātu naudu. Nē, tie ir līdzekļi, kas ir instrumenti palīdzību nonāk atpakaļ vietējā līmenī. Un pie šī viedokļa jāsta, jāstrādā. Diemžēl tāds mīts joprojām pastāv, kas attiecas uz pīperkungu jautājumu par sankcijām. Tas pilnīgi noteikti atbilstīgi arī darbojas, ja tās ir automātiskas. Bet tāpat laikā jāpastur, zināms, iecietības arī līmenis. Bet nu ne tāda veida tolerants, kā 2004. gadā tā būtu pārāk stīva, pārāk rigīda, un tas ir mans jautājums, tā bija arī man atbild uz Krelkunas jautājumu, ka mēs varētu skatīties, kā atsevišķos, eh, atsevišķās jomās īstenot šo, šo pasākumu, bet no atbild šeit mums varam sniegt, var sniegt tik finanšu ministri, ne jau gala lietotāji. Tātad, ja ir sankcijas, kas skar ne tikai kohēzijas līdzekļus, tad, nu, tam vai tā vajadzētu skart visu veidu pārskaitījumus, piešķīrums. Jā, jo netika domāts par to, kā sankcijas veidot uz esošas regulas pamata. Par to nesam domājuši. Nu, kas attiec uz politisku vēlmi veidot sankcijas, arī tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Ir tā jābūt gandrīz automātiskam, bet tās nedrīkst skart jomu, kas jau ciep piedzīvo krīzi, kur jau ir lejupslīde, kur cieši gala lietotājs, tātad šajos gadījumos nevar izmantot sankcijas. Ir jābūt ļoti, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, tas ir delikāts instruments, kad attiec uz stabilizācijas fondu. Tas viss, protams, ir eh, pagaidu stadijā. Es zinu, tāda bija arī vāciešu nostāja, ka nedrīkstam darīt kaut ko uz citu rēķina. Nē, pieeja būtu ļoti elastīgai, Nu, kā jau teicu, Lisabons līgums arī diezgan elastīgi tulkojams, interpretējams. Nu, tad, tad pagaidām periods ir trīs gadi. Stabilizācijas mehānisms, nu, tā tad, kur izmantojam budžetu kā ķīlu, ir paredzēts uz trim gadiem. Nu, domāju, ka būs noteikti arī iniciatīvas šai saistībā. Bet, nu, arī tad, ja kāda cita valsts bez Grieķijas vēl pieprasītu līdzekļus. Bet nu, es ceru, ka tāda veida scenārija attīstība nenotiks. Bet, nu, ja parādīsies vēl kāda valsts, varbūt šis ties trīs gadi būs jāpagarina. Nu, pagaidām Grieķija bija vienīgā valsts, kurai bija vajadzīga šāda veida atbalsts un kuras gadījumā šīs mehānismas tika aktivizēts. Tas vien, ka arī, ka mehānismas tiek aktivizēts, tas vēl nenozīmē, ka Eiropas budžets jau tiek automātiski iesaistīts šai, šai līdzekļu apmaiņā. Tātad šis īpašais instruments trim gadiem Un tad, tad tika uzdota Kelī, kungs, jūs varat tik daudz, ārkārtīgi daudz jautājumus. Es pat nezinu, vai varu uz tiem visiem atbildēt, bet, nu jā, cīm redzot, mums ir jābūt eh, gataviem skatīties tādā plašākā sektorālā mērgot dažādu komiteju kontekstā, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem. Jūs sākāt ar pavisam pretrunīgu jautājumu, un tāpēc patiešām nevēlos atbildēt vēlreiz uz to, jo nevēlos izraisīt jaunus uh, avīžu vietsrakstus. Nu, par to, ka, lūk, par šiem nodokļiem, Eiropas mēroga nodokļiem, lūk, eirokrāta atkal bāžu kabata, Eiropas, eh, roku Eiropas pilsoņu kabatā, bet es domāju, ka ilgtermiņā kaut kāda veida stabilitāte būs nepieciešama, un tās pamatā varētu būt tiešām ne tikai dalību valsts ieguldījumi, bet gan Eiropas Savienības pašu resursi. Tāda nepieciešamība varētu rasties. Nu, un to jau domāja arī um, ASV dibinātāji savā laikā, ka Vašingtona nevar būt atkarīga tikai no katriem atsevišķās, katra atsevišķa štata. Bet jūs jau zinat, ka arī nesen bija atbild dzirdama šādu priekšlikumu, kur bija teik, teikts tā, ka, lūk, pēdējo reizi, kad mēģinājām ieviest kopēju nodokli, zaudējām visu Ameriku. Nu, tāda bija Brauna kunga atbilde uz šiem komentāriem un ierosinājumiem. Nu, nesiet iecietīgs pret mani, lūdzu, jo es tiešām jau arī saņemu spiedienu te no Danutas puses, ka man jāizsakās īsāk. Vēl septiņi jautājumi, septiņi jautājumi. Varbūt varam šo diskusiju tad viens ar otru risināt vēlāk. Tagad atbildot Orokungam. Jā, tiek runāts par mehānismu, kas būtu piemērots aglomerācijām. Protams, tas nevar būt pirmā mērķa ietvaros, jo tās nav, ši, neatbilst šī pirmā mērķa kritērijiem. Tas ir tehnisks uh, instruments, kā tas tiek precīzi struktūrēts, to es jums nevaru šobrīd pateikt, bet par tādu tiek domāts, un tas varētu stāties spēkā laikā pēc 2013. gada kohēzijas politikas ietvaros, tātad aglomerācijām paredzēts instruments. Nu šobrīd, jāsaka, pirms strateģijas dokuments nācis gaismā, nevaru tomēr vēl runāt, jo, nu, aglomerāciju instruments un šis strateģiskais dokuments parādīsies novembrī, decembrī, un tad šai strateģijas dokumentā par kohēziju pēc 2013. gada tiks aprakstīts arī risinājums. Šobrīd ir tehniski vēl pie tā strādājam komisijā. Tātad darbs risa, risinās pilnā sparā. Un uh, galvenais, kas pie tā strādā, darb, komisārs nāk pats no vīnas, līdz ar to ļoti labi zina, ko nozīmē aglomerācija radītās problēmas. Nu, tātad darbs risinās priekš, bet, nu, paldies Kelī kungam, un es ļoti atvainojos Kelī kungam, ka nevarēju atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, bet tiešām šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Tā, vēl četri runātāji saka, priekšsēdētāji grib jums atgādināt, ka mums visiem jāstakās īsi Lambērs, Van Nistelrojs, Tautsparīs koordinātājs un Regija komitejas koordinātors Fonš Letere, koordinātora vietniece, tad ir Vlasaka kungs no ECR un Kortes Lastra, pēc tam kolēģi izteiksimies lūdzu īsi, jo mēs jau kavējam, mums tāpat vēl darba kārtībā daudz jautājumu. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka būtu ļoti noderīgi, ja būtu vēl viena diskusija, kurā mēs pārskatītu šīs diskusijas rezultātus. Šodien mēs esam ļoti daudz dzirdējuši, jūs runājāt par to, ka ir vajadzīga efektīva plānošana turpmākajiem gadiem. Fakts, ka 2014. līdz 2020. gads ir nākamais programma veidošanas periods, ietver sevī daudz problēmu mūsu kopējiem ietveram. Uh, Un uh, daudzus gadus mēs esam izvēlējušies mazāko kopsaucēju attiecībā uz izmaiņām, bet tagad mēs tiecamies uh, uz daudz lielākiem tempiem un vērieniem. Jūs pieminējāt plānošanas jautājumu. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs izrādāt interesi par to, un mums ir jāmācās no iepriekšējiem plānošanas periodiem. Pirms dažiem gadiem mums bija iekšēja darba grupa, nesen tika pieņemta arī rezolūcija, kurā bija izklāstīta mūsu vīzija par reģionālo politiku, un situācija ir tāda, ka mēs vairs eh, nevaram samierināties ar eh, tādiem pusretā atstātiem darbiem. Uh, Eiropas reģionālajai politikai jābalstās uz principu, ka tā attiecas uz visiem reģioniem. Jūs runājāt par investīcijām un attīstību. Mums vajadzētu raudzīties sejā jaunām problēmām, nevis uh, turpināt cīnīties ar vecajām. Es nevēlos šeit paust negatīvu attieksmi, bet uh, neraugoties uz to, ka pieeja pieejamo līdzekļu apjoms ir samazināms, samazināts, mums vienalga jāmēģina koncentrēties uz reģionālo attīstību. Es nedomāju, ka mums pēkšņi vajadzētu sākt eh, mēģināt eh, vākt līdzekļus no dažādiem fondiem. Tika, piemēram, nobalsots pret transporta fonda ideju parlamentā. Tāda ir parlamenta pieeja. Bet man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām, Jūs runājāt par ievērojamu pārrobežu infrastruktūru, par investīcijām, ar kurām līdz šim nav pieticis. Barozo kungs patiesībā runāja par jauno projektu savā eh, runā par situāciju Eiropā. Vai jūs varētu pastāstīt mums par šo projektu? Šreters kundze. Jā, ich will jetzt ganz kurz machen. Jā, es izteikšos ļoti īsi, saka Šrederis kundze, par eh, sankciju tēmu. Mm, es, eh, man īsti nepatīk ideja, ka šeit varētu tikt izmantot struktūra fondi, lai veiktu makroekonomiskas sankcijas, un šeit es atbalstu Trorerkunga pozīciju. Un jautājums, kas man ir uzdodams, eh, jau ir bijis aktuāls šogad. Jūs nākat no budžeta komitejas, kas ir spēlējusi lielu lomu šajā situācijā. Un eh, šai komitejai viedoklis ir, ka pieci gadi nav struktūra politikai pietiekams termiņš. Un eh, es domāju, ka šī diskusija ir kļuvusi diezgan smaga. Uh, bet es īsti nevaru iedomāties šeit eh, risinājumu. Eh, es esmu parlamentā bijušas jau ilgu laiku, un uh, diskusijas ir nonākušas līdz bezjēdzībai, un tagad man ir viens konkrēts jautājums. Ir inovācijas, uh, inovācija jautājums attiecībā uz reģioniem, kuru komisija ir bloķējusi, un es gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja, jo proti, kad šis ringfinancing jautājums sāk attiekties uz dalību valstīm, piemēram, atjaunojumu energoresursu jautājumā vai ēku sanēšanas jautājumā, kāda ir komisijas nostāja, vai jūs to atbalstāt, vai jūs sakāt, ka tas neies cauri? Un otrais jautājums attiecas uz to, ka tiek eh, mēģināts eh, konsolidēt finansiāli tehniskos aprēķinus eh, nākamajam periodam, un mēs, mums šeit ir kritiska nostāja, mūsuprāt, šī sistēma nevarētu darboties attiecībā uz mazajiem projektiem, uh, Vai jūs domājat iz, izveidot atsevišķus noteikumus mazajiem projektiem, vai arī vadīt to visu centralizēt no augšas? Paldies! Lasa, uh, kungs, un tad Rikārdo. Paldies, ka devāt mēs vēl izteikties. Dargā komis, dar, dargā komisāra kungs, tātad es esmu ļoti priecīgs par to, ka mēs uh, varam noturēt šīs diskusijas ar jums un ka tātad saistībā ar kohēzijas politiku, Un mums ir jāzina, tātad, ja mēs vēlamies ekonomikas izaugsmi, mums ir jāstāsta, kāda ir tās um, avoti, un ja 70% Eiropas eh, IKP rodas no. Rodas tātad lielajās pilsētās un, un tātad urbānajās zonās, tad mums ir jā, jājautā šīm lielajām pilsētām, vai viņām ir vajadzīga palīdzība, vai viņām nav problēmas cik tālu mēs rīkosimies kā partneri attiecībā uz šīm pilsētām nākotnē, kā mēs uh, garantēsim to, ka šīs lielās municipalitātes, ka tām palīdz to problēmās. Un mans otrais jautājums. Kā ir par uh, tad, tad, uh, enerģētikas ietaupījumiem? Ja mēs vēlamies veikt samazinājumus, Tad ir lielas pilsētas, kuras eh, var viegli eh, ietaupīt. Un tātad um, arī saistībā ar pilsētu apgaismojumu un uh, transportu un arī ceļot uh, šīs zaļās ēkas, mans jautājums ir šāds, vai mēs pilsētām nākotnē palīdzēsim? Tātad ar, ar lielāku fondu palīdzību. Un mans pēdējais uh, jautājums Manesku kundzes ierosināts, es domāju, ka uh, Eh, tad ir svarīgs jautājums par eh, apmācību vietē, vietējās municipalitātēs eh, cilvēkiem, kur tur strādā. Šajā tad, Erasmus progr programmā ir tāda. Tad, tad iespējams to varētu attiecināt arī uz šiem cilvēkiem. Ko jūs par to domājat? Paldies! Priekšsēdētāja kungs, es vēl, vēlos eh, pateikties komisāram, ka viņš mums eh, pievienojās eh, šajā pēcpusdienā, šajā sanāksmē. Un pirmkārt, es domāju, ka ir diezgan skaidrs, ka komitejā ir vienota pozīcija attiecībā uz budžetu. Rītdien mēs balsosim par jautājumu, kur mēs, par mutisku jautājumu, kur mēs plānojam iesniegt nākamajā sesijā. Tad, tad ir, ir minēts, ka šādas eh, politika, ir ļoti svarīgi, lai reģionāla politika būtu spēcīga, lai sasniegtu reģionālu uh, eh, koheiziju visā savienībā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un jūsu komentāros jūs uh, skaidri norādījāt uz to, ka jūs arī atbalstāt šo ideju. Varbūt es eh, varētu tad atsaukties uz dažiem jūsu minētajām idejām, ņemot vērā kopējo pesimismu atmosfēru Eiropā. Un, un šo te skepticismu, uz kuru jūs atsaucāties arī, at, un daudz uzskat, ka Eiropas nauda notiek, nonāk eirokrātu eh, kabatās, un cilvēki domā, ka nav tāda lieta, lieta kā vienotā Eiropa, un ka tad, tad birokrātija apdraud eh, Eiropas projekts. Es eh, nevēlos eh, tad, tad, eh, tad atkārtot jūsu prezentāciju teikumu pa teikumam tieši pretēji. Es vēlētos. Tad jūs minējāt, ka jūs nevērat runāt par pašu resursiem, tāpēc jūs varat atbildēt uz man jautājumu, bet turpmāk vai šie pašu resursi, vai tie tiks veltīti vides politikai, kohēzijas politikai? Un vai visi eiropieši varēs redzēt, kā šie paši resursi tiek veltīti šiem te projektiem, kuri ir ļoti noderīgi cilvēkiem visā Eiropā, jo sevišķi tiem, kuri a, atrodas nelabvēlīgā situācijā. Un es vēlētos jums jautāt ļoti specifisku jautājumu par makroreģioniem. Es vēlētos zināt, vai jūs uzskatāt, ka nākotnē šie makroreģioni, vai tiem būs, a, vai, vai tiem būs specifisks budžets, kas ir tieši viņiem veltīts. Paldies! For all your Paldies par visiem jūsu komentāriem. Eh, Nisorai kungs. Tātad es tieši pie, pie, pievērsos eh, šī, šī tad, šeit daudzlīmeņa politikai. Tad, tas ir arī mans viedoklis. Bet kā man Esko kundze jau minēja, jautājums ir par vietējo, vietējās administrācijas māci, apmācību lai izplatītu labus programmēšanas modeļus um, par audita kultūru. Un tie ir īpaši vajadzīgi tā, tās, tā sauktajā eh, pēckomunisma Eiropā. Lai uzman, uzlabotu ierēģu darbu, tas ir ļoti svarīgi. Un šī audita kultūra, programmēšanas kultūra, tā ir vien, tas ir viens no ieguvumiem, kādus sniedz eh, daudz līmeņu politika attiecībā uz um, Niselera kunga jautājumu par fondiem, ko minēja arī Barozo kungs. Tātad šis te Junker type un problēmas, kas ar to saistīts. Un tad, tad uh, kredītiem, kredītus vajag izsniegt valstīm, kuriem ir vajadzīgs, at, tām valstīm, kur, kurām ir vajadzīgs atbil, atbalsts. Un tad bija, bija ideja tad, eh, palielināt uh, budžetu arī šiem te uh, vis, mm, transportā mm, projektiem. Un budžeta rezultāts ir līdzīgs. Tātad ir uh, tas, ka tad pastāv dažādas sankciju kopums, un ja mēs sāksim šo Eurobonds, tad komisija nedarbosies kā starpnieks. Tātad Eiropas eh, budžets, tad samazinot naudas eh, vērtību Eiropas Ehm, tas ietekmēs arī Eiro, Eiropas budžetu. Tad tas ir lab, tā ir laba ideja. Un tātad uh, ehm, Eiropas budžets ir kā to ietekmē šis Eurobonds, un tas ir līdzīgi kā ar šiem Junker type kredītiem. Attiecībā uz Šrederskundas jautājumu viņa pievēršās uh, jautājumam par šo te garāko periodu. Jā, mēs e, to esam paredzējuši šajā finanšu perspektīvā. Mums ir četru. 2010. gads ir ceturtais e, gads šajā finanšu perspektīvā, un ceturtajā gadā uh, ir, tiek pal ir pali palielināts kohēzijas ātrums. Ceturtais gads ir gandrīz pēdējais gads no piecu gadu finanšu perspektīvas. Un empiriskā pieredze liecina par to, ka septiņi gadi gal, galīgi nav slikta ideja šai te programmēšanai un, un, par, pa, un rezultātu izmantošanai Eiropas reģionos. Es neatceros, kad uh, pētniecība tiktu apturēta, un es arī īsti nevarētu atbildēt uz šo jautājumu, kādas ir problēmas saistībā ar, ar 2013. gadu par šīm liela mēroga pr programmām, nevis ar māla, maza, maza mēroga programmām. Tad, tad ir šī cīņa par to, kā finansēt šos izdevumus kuri aizvien pieaug. Jo tad šis tā ITER bija 5 miljoni būvniecības fāzē, tagad tie ir 15 miljārdi. Tātad izdevumi pieaug ļoti ātri. Un raugoties no budžeta redzes, budžeta programmēšanas eh, redzes punkta, tas ir, tas ir ļoti mm, smags jautājums. Šis te, šie 15 miljārdi, tas ir milzīgs pieaugums. Tā ir budžeta problēma. Un ne, nevajadzētu bloķēt mazās programmas līdz 14. programmai. Es nedomāju, ka tas būtu pamatot attiecībā uz agrāro modeli. Tas ir ar šo modeli mēs vēlamies tātad ir federālajās eh, struktūrās, kā Vācijā un Spānijā, tā ir īsta problēma. Un tad varētu iegūt šo te apstiprinājumu deklarāciju un to uh, attiecināt uz kohēzijas politiku. Tā, tas ir trīs, gaskārt, trīs gadu pārskatu mērķis. Es zināju, ka runātājs atbalstāja, tad, run, tad runātājs runāja par šo te pilsētu attīstību, tad, tad laiks ir ļoti maz palicis. Un, un tad es nevēlos aizvien vēl pagarināt savus, savas atbildes. Ja, me, ja mēs vēlamies uh, ietaupīt, tad, uh, tad, tad galvenā teritorija attiecībā uz eh, šiem, šiem tā atjaunojamo enerģiju ir mājokļi. Un ne tikai Eiropā. Un tad attiecībā uz Kortes kunga jautājumu. Mēs īpaši daudz nerunājam par pašu resursiem, bet zinot Eiropas budžeta dabu, nevar pār, tātad, Tad, tad nauda, kas ir domāta vienam mērķim, tiek tērēta šim mērķim, un tad mēs izsakojam tēriņiem. Tāda ir budžeta loģika. Un tā ir Eiropas budžeta iezīme. Tur var rasties problēmas saistī, saistībā ar to, ka tad ir teritorijas. Uh, Tātad šajās teritorijās um, tātad ir, ir, ir, ir runa par CO2 izmešiem. Un tātad mums ir problēmas izsakot šiem iz, iz, izdevumiem, un neviens nav tātad ideāls saistībā ar šiem pašu resursiem. Tātad tās bija īsas tad īsas atbildes uz jūsu jautājumiem. Aizmirsu jūs otro jautājumu, bet uh, laikam man ir vajadzīga tolerance, kā arī Kalīkungs um, ehm, to demonstrēja. Tātad, jā, paldies. Paldies, komisāra kungs. Es vēlos pateikties mūsu visu vārdā par šo eh, viedokļu apmaiņu, par, eh, par, par jautājumu, kas saistīti ar nākotnes izaicinājumiem gan parlamentā, gan komisijā. Un mēs arī ļoti novērtējam jūsu gatavību eh, tad runāt gan par lieliem izaicinājumiem, gan arī par to detaļām. Un mēs ceram, ka tas jums dos labāk, kas, tas jums ļaus labāk saprast un arī labāk reaģēt uz mūsu bažām. Es saprotu, ka jūs esat apņēmies eh, tad, tad, eh, tad nu, noturēt eh, darba brokastis kopā ar Kelī kungu, lai atbildētu visiem jautājumiem, un es vēlētos arī teikt, ka man atkal bija liels prieks jūs šeit uzņemt, varbūt tātad priecāšos jūs arī nākotnē šeit uzņemt, lai diskutētu daudzgadu finanšu plānu, un es vēlos jums pateikties par visu, ko jūs esat teicis, tas viss ir ļoti tuvu tam, kā mēs izprotam kohēzijas politikas uh, vajadzības. Un tad, tad mēs zinām, ka jūs esat kohēzijas politikas draugs. Un tas mums ir ļoti vērtīgi. Un ceram, ka jūs arī nākotnē uzklausīt. Tagad, tad, tad jūs varat palikt, bet mēs saprotam, ja jūs arī dosimies, jūs dos, ja jūs dosieties projām. Paldies! Uh, without... Nu, un tagad bez jebkāda pārtraukuma, kolēģi, bez jebkāda pārtraukuma pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir piektais, to es savu nosaucām par mini uzklausīšanu. Tas ir pēc Vlasaka kunga ierosinājuma. Nekāda darba dokumentu šeit nav. Bet mums ir uzaicināti divi lieliski eksperti Nu, un tāpēc varbūt došu uzreiz jums arī vārdu, jūs tad varēsiet arī prezentēt Vlasaka kungs mūsu viesus un varat uzsākt tad diskusijas lūdzu, Vlasaka kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Jā, nu iesākumā gribēju jūs iepazīstināt ar dokumentu, ko esmu izdalījis visiem deputātiem. Tā ir pirmā diskusija par Eiropas pilsētu vidi. Un tās nākotnes saistībā ar kohēzijas politiku. Diskusijas par to, protams, nepieciešamas. Un esmu atļāvies jums šo dokumentu arī nosūtīt, uzdodot tur virkni jautājumu, kas varbūt ir pat provokatīvi. Ceru, ka esat šo dokumentu arī izlasījuši. Un varbūt jums ir arī kādas domas, pašiem savas prioritātes. Attiecībā šiem jautājumiem lūdzu droši sazinieties ar mani pa ēpastu e vai pavisam personīgi. Domāju, ka galvenās tēmas diskusijai būtu šādas. Pirmām kārtām pilsētvidas radītie problēma jautājumi. Domāju, ka ikvienam mums ir skaidrs, ka gandrīz 500 miljoni, kas dzīvo Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti daudz, un 80% no tiem dzīvo pilsētās. 70-80% no IKP tiek radīts tieši pilsētās. Un tas savukārt nozīmē, ka pilsētas ir pelnījušas uzmanību. Vajadzētu identificēt tos galvenos diskusiju jautājumus. Kāda tad ir, kādas ir tās problēmas, ar ko sastopas pilsētas? Ar kādas prioritātes tām piemīt? Kā tās var pieskaņot Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijām minētajām? Kādi instrumenti izmantojam? Vai mums ir piemēroti instrumenti? jeb tos varbūt vajadzētu aizstrāt, aizstāt ar jauniem, labākiem instrumentiem. Nu, nākamais jautājums ir tālāka deleģēšana. Mēs visi zinām, ka mēs varam tālāk deleģēt atbildību par um, pilsētu pārvaldību tālāk pašvaldībām. Mini uzklausīšanas laikā, domāju, jūs uzklausīsiet arī piemērus par to, kā šāda veida līdzekļus var izmantot pilsētas un kā to pilsētas jau ir darījušas proporcionāli, cik lielā mērā šāda veida līdzekļus vajadzētu tērēt tieši ar grantu palīdzību, kādai vajadzētu būt proporcijai, ko pārvalda citu finanšu instrumentu ietvaros, kas notiek ar šīm partnerībām. Jautājums tika uzdots komisāram arī tieši par šo jautājumu. jo mums ir jāuzdod pilsētām un ciematiem jautājumu par to, ko tieši viņi vēlas darīt ar šo līdzekļu palīdzību. Kāda veida vajadzības stā, ir pastāv to uh, attīstībā, vai tam jābūt, vai tai jābūt kādam obligātam noteikumam, ja varbūt var veidot kādu brīvprātīgu režīmu schēmu finanšu jomā. Nu, protams, kā vienmēr tas ir eh, jautājums par to, vai nauda ir vai nav pirmā vietā, un līdzekļi nenoliedzami ir jātērē visā to pilnībā, ir instrumenti, kur netiek pilnībā izmantoti. Nu, tas attiecas, piemēram, uz Jessica instrumentiem un cita veida līdzekļiem. Ko, ko tad darīt lietas labā? Kā panākt to, ka šie līdzekļi tiek tērēti? un kā labāk tos izmantot, kā nākotnē šo līdzekļu izmantošanu uh, spēcināt, intensificēt un panākt to, ka tas notiek efektīvāk. Nu un tālāk jādomā par šo saikni starp Jessica un grantiem, kā veidot tālāku motivāciju pilsētām, kā mudināt pilsētas pieteikties uz līdzekļiem šo instrumentu ietvaros un visbeidzot integrētā plānošana jau esam viedojušies, domāju, ka visi esam viensprāts, ka integrēta plānošana ir vajadzīga, integrēta pieeja ir pilnīgi noteikti obligāta prasība. Tā brīdī, kad plānojam, finansējam pilsētu videi, tās attīstībai, un e, vajadzētu arī izvērtēt, cik lielā vērā šī pieeja līdz šim ir bijusi veiksmīgi piemērota. Varbūt, ka jau vēl tālāk integrēta plānošana varētu tikt izmantot nākotnē. No otras puses, tomēr nedrīkstam decentralizēt pilnībā līdzekļus un to izmantošanu. Tātad nedrīkstam arī šai virzienā pārcensties. Nu, tādi ir mani ievadvārdi par turpmākajām diskusijām, līdz ar to tālāk gribu iepazīstināt jūs ar abiem runātājiem, kas pieņēmuši uzaicinājumu. Van Rāka kungs ir programma vadītājs Eiropas reģionāla un reģionā attīstības fondos. Uh, Viņš ir arī programmas, programma vadītājs, kas saistīts ar iespējām rietumos. Tas ir tāds unikāls projekts Nīderlandē. kas sevi apvieno daudzas lielākas pilsētas, četras pilsētas, Hāga, Rotterdam, Utrehta un vēl ceturtā pilsēta. Un Van Rāka kungam pilnīgi noteikti ir plaša pieredze līdzekļu izmantošanā šo programmas ietvaros. Nav otrs runātājs savukārt ir misijas vadītājs Ziemeļīrijā. Viņš mm, te ir pār, vada misiju Briselē no Ziemeļīrijas tātad. Viņš ir strādājis valsts administrācijā un ir pieredzējis sarunu vedējs par struktūru fondiem, īstenoja sarunas ar komisiju. Tā tad eh, vispirms došu vārdu runātājiem no Dīderlandes. Yes, thank you. I uh, am very grateful. Paldies. Esmu ļoti pateicīgs, ka varam būt šeit šodien ar jums un dalīties ar jums savā pieredzē. Paldies par ielūgumu pastāstīšu jums īsumā, īsumā par to, kādā veidā esam strukturējuši pašreizējo plānošanas periodu. Un tad pēc tam varbūt varam apspriest arī nākotni. Mūsu pašreizējā programma saucas Iespējas rietumiem, tā ir jauna programma. Mums ir um, tā visa fonā ir tad neliela vēsturiska um, epizode. Vai vēlējāmies saistīt šīs pilsētas ar kopēju pilsētu vidas iniciatīvu līdz 2008. gadam. Iepriekšējā plānošanas periodā mums bija cita veida konkre programmas konkrētām pilsētām. Un tad iestājās 2007. gads, tad nākamais plānošanas uh, periods, un mums bija vajadzīgs jauns risinājums, jauns risinājums, jauna pieeja par to, kā labāk palīdzēt pilsētām domājam, kā šo pilsētvidas iniciatīvu labāko paraugu praksi saglabāt, izmantot tālāk, un kā to visu racionalizēt, sistematizēt. Mums ir četras programmas katrā no jomām pašreizajā plānošanas periodā un rietumos vien. Šī programma ir tiešām pavisam jauna. Jo Dienvidu un Ziemeļu Holandas provinces jau bija līdzdarbojušās dažādās programmās un saņēmušas kohezijas līdzekļus. Tātad rietumu teritorijām tas bija pirmais, pirmā iespēja saņemt mm, reģionālās attīstības programmas līdzekļus. Nu tā kā tik veidot šādu sistemizētu pieeju, tad ne, netika īstenots konkrēts pilsētas programmas vai konkrēta reģiona programmas. Nē, tika veidot kopēji integrēta programma, sistematizētā programma visai valstī. Šajā slaidā jūs redzat tās rietumu reģiona teritorijas, tātad četras eh, provinces, arī jūs redzat četras galvenās pilsētas, starp kurām norisina šī sadarbība Amsterdam, Hāga, Rotterdam un Utrecht. Kā bija iespējams šādu programmu izveidot? Nu, te jums jāzina, ka šis rietam reģions ir tādā īpašā situācijā. To saucam par Randstad terio, teritoriju, un tas tāpēc, ka šeit ļoti, šajā reģionā ļoti spēcīgi lomu ieņem četras lielās pilsētas. Daudz spēcīgāk loma pilsētām šai jomā spēlēm nekā daudz kur citur. Un turklāt šajā reģionā, tīla reģionāla līmenī nav nekāda administratīva struktūra, nav demokrātiska struktūra, Randstad līmenī tātad un tāpēc varējām izvēlēties šādu struktūru. Turklāt dalību valsts teica, ka lūk, vēlamies vienu programmu Rietum Nīderlandē. Un tas nebija tāpēc, ka, lūk, regulā tika atklāta iespēja tālāk deleģēt līdzekļu izmantošanu, bet gan tāpēc, ka šāda sadarbība Rietum Nīderlandē vienmēr bija sarežģīta un grūta, Ranštad provincē īpaši, uh, Un tāpēc bija vajadzīga šāda jauna struktūra, kas ļautu sadarboties tur, kur iepriekš panākumi netika gūti. Un tāpēc domājam, ka vajadzētu būt vienotāja reģionāls attīstības programmai Rietumu Nīderlandē. Nu, tad puses uzsāka sarunas, bija vajadzīgi divi gadi, lai nodrošinātu šīs programmas darboties spēju bija vajadzīgs laiks, īsti, lai īstenot analīzi, noteikti stratēģijas, organizatorisko struktūru. Un tieši šis pēdējais aspekts prasīja visvairāk laika. Jo visas puses domāja, hmm, vai es varu uzticēties otrai pusē, cik tālu var tai uzticēties. Tātad šāda savstarpēja neusticība neveicināja notikuma attīstību. Lūk, te redzat jautājums, kas tiek apspriesti visvairāk. un jautājumi bija šādi. Respektīvi, pilsētas nebija radušas sadarboties vienas programmas ietvaros. Bija jārod šī sadarbības, šis sadarbības modulis četras pilsētas, katrs bija diezgan spēcīga, Visas domā, lūk, tādās kategorijās kā mēs un jūs, kultūra ļoti atšķirīga šajās pilsētās. Uh, Un tas atklājās jau pirmajā saruna posmā, arī dažādas darba metodas, dažāda atbildības sadale. Un visbeidzot sarunās tika runāts arī par jautājumiem, tādiem piezīmētiem jautājumiem, ka kas tad beig beigās maksās, ja kaut kas aizies greizi, kas būs vainīgs, kā var vienlaicīgi saglabāt uzticēšanos eh, savie, savai vadībai, tāpat laikā īstenot sadarbību ar citām pilsētām un tā tālāk. Nu, tādas bija šīs sākotnē izteiktās bažas, bet, nu, turpmāko 3-4 gadu laikā jāsaka, eh, pierādījās, ka šie jautājumi tiešām nebija tādi jautājumi, par kuriem, kuru, par kuriem domājot, pavadījām bezmiega naktis. Nē, izdevās šos jautājumus visus atrisināt. Nu, un lūk, rezultātā, kā to atrisinājām, nu, to var jums pastāstīt. Atradām veidu, kā darboties savā starpā Nu, pirmām kārtām visi vienojāmies par pamatprincipiem, saparakstījām saprašanās memorandus, parakstīja visas puses, parakstīja arī komisāri un e, pilsētas, un tur bija noteikti gan uzdevumi, gan atbildība, kāda veida budžets atbildību un saistības uzņems katra puse, un ko darīt, ja rodas problēmas. Kāpēc budžeta saistības? Nu, tās bija vajadzīgas lai būtu šī vienošanās līdzīgā līmenī iesaistīt budžeta līdzekļus, tātad atbilstīgās adekvātos apmēros, nodrošinot līdzfinansējumu konkrētajās struktūrās. Vienošanās par to bija vajadzīga. Un tad tika izveidot šie pagaidu struktūra, jeb starpnieku struktūras. tika parakstītas nolīgumi trim pilsētām, tos parakstīja pilsētu mēri. Izmantojām konkrētās regulas, kur paredzētās apakšdeleģēšana konkrētās jomās, un tur bija paredzēti arī instrumenti mm, globālu grantu formā. Tā tas attiecās uz Amsterdamu, Utrektu. Tad viņi saņēma globālo grantu šīs programmas ietvaros un arī citi līdzakļu saņēmēji tāpat vienojās par kaut kādiem nosacījumiem, subsīdijām, pilsētu projektu vajadzībām. Tur tika runāts arī par maksājumiem, par to, cik regulāri būs šie maksājumi, kā notiksnāsies kontroli un tālāk. Un tā tālāk. Tātad bija viena vispārēja vienošanās ar visām pusēm, un tad konkrēts vienošanās, ja līguma teksts ir katra no pilsētām, katra no eh, tālākiem eh, saņēmējiem šī globālā granta ietvaros. Tālāk ehm, pārvaldošā iestāde, arī diezgan unikāla. Tik viens, viens mērs izvēlās kā atbildīgais uh, punkts. Nu, protams, diskusijas bija milzīgas un plašas. Bet tas domu gājiens bija tāds, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai viens no reģioniem, viena no pilsētām tomēr uzņems to vadību. Un tāpēc uh, viens no četru pilsētā, tad Rotterdams mērs uh, uzņēmās šo atbildību, un tā arī bija šī pārvaldošā iestāde. Iecē, viec, viņi iecēla par šo programmu atbildīgo finanšu lietu ministru. Un Rotterdama tā tad ir, ir pilsēta, nevis reģions, kas ir eh, līdz ar to diezgan unikāla, būdam šī pārvaldošā iestāde Eiropā. Citur tie visur ir reģioni, ja runājam par reģionālās attīstības līdzekļiem. Pārējās trīs pilsētas saņēma tādu tālāku starpnieku struktūru, protams. Viņam bija šīs apakšdeliģētās pilnvaras un arī daļas no globālā granta, kas tātad bija šī tālākā starpnieku struktūra. Starpnieku struktūras arī bija ļoti svarīgs elements programmas kopējā schēmā. Un ko nozīmē šī programmas iestāde, kādas ir tās kompetences? un kā tas norisinās saistībā ar saistību un īstenošanas nolīgumu. Nu, tātad arī šī starpnieku struktūras uzņēmās gan arī visu tās funkcijas, kas bija piemita galvenai E, iestādē, bet mazākā attiecīgā mērā. Nu tad kā tad tas dzīvē īstenojas, praksē īstenojas? Viena pārvaldības iestāde, kas ir salīdzinoši maza, tur tikai pieci darbinieki darbojas, un viņi koordinē visu šo tālāko programmu. Viņam ir četri palīgi, izpildu darbinieki, tas ir četri atbalsta punkti un reģionālajā daļā tikai viens birojs. Programma līmenī ir, astoņ, ir atbalsta punkti, četri atbalsta punkti, respektīvi katrā provincē iespējams saņemt informāciju. Viņiem gan nav īpaši konkrēts pilnvars apstiprināt līdzekļus, bet viņi kalpo kā pirmā kontakta punkts. Un tad, protams, ir izveidot arī konsultāciju struktūru un ietvars. Uh, Ir astoņi partneri, kas piecreiz gadā satu, sastopas, apspriež šos jautājumus, to runā par to, vai programma darbojas vai nē, vai mēķi tiek sasniegt vai nē. Tad, protams, ir arī izpildu darbinieki virojā. Līdzīga veida struktūra izveidot arī viņi runā savā starpā par ikdienas īstenošanas problemātiku. Un tad ir ļoti plaša schēma ko droši vien varat izlasīt tikai tad, ja jums ir dokuments priekšā, bet, nu, principā jūs redzat, ka šeit ir tā tad šī uzraudzu, uzraudzības iestāde, un katrā pilsētā un rietam reģionā ir vadības grupa, kas nodarbojas ar projektu līdzekļu saņēmēju atlasi. Te ir uzņēmumu pārstāvi, universitāšu pārstāvi, uzņēmēji pārstāvi dažādu politiku līmeņos. Un te jūs redzat vēl vienu attēlu, te cita veida organizatoriskais at, aspekts atspoguļots. Kā, un tad lūk, strat, kāpēc tā stratēģija bija tik veiksmīga? Divus gadus runājām par to. Uh, Nu, saruna sākotnējā posmā bija ļoti grūti šīs sarunas īstenot, mums bija jāspēj viens otram uzticēties. Bet visbeidzot vienošanās tika panākta. Parakstījām saprašanās memorandus, un ikdienas darbs varēja sākties. Un varējām īstenot programmu. Nu, tajā brīdī, šobrīd 65% no budžeta jau ir paredzēts eh, projektiem, jau piešķirts projektiem. Uh, Šobrīd rodas ir praktiski rakstura tādas problēmiņas, izpildi arī ir ļoti laba no pilsētu puses, nav bijušas nekādas sūdzības no pilsētām par to, ka trūktu kvalitātes un arī, ka trūktu kvalitatīvu projektu, kam līdzekļus piešķirt. Bet, nu, jāsaka, protams, uzmanību joprojām jāturpina veltīt šiem jautājumiem. Nu, un te mums bija, vai, protams, vajadzīga arī oficiālais apakšdeleģēšanas pamatojums. Tas ir diezgan interesants jautājums, faktiski, jo Mums vaicāja, vai mēs uzsākām programmu tāpēc, ka šāds regulējums pastāvēja, bet ja mēs esam godīgi, tad mēs vienkārši meklējam jau risinājumu regulā, un nevis regula bija tas uzsākuma punkts. Nē, sākuma punkts bija tas, ka vēlējāmies veidot šādu īpašu programmu, iesaistot eh, decentralizēto atbildības sadali, un e, ļaujot pilsētām risināt pašām savas problēmas. Nu, un lūk, atradām šo apakšdeleģēšanas regulu, lai, lai atrisinātu mūsu problēmu. Un jāsaka, līdz ar to tālāk bija ļoti viegli īstenot, piemērot šo bāzi mūsu projektam, mūsu vēlmēm. Mēs izmantojam arī otru regulu šīm vajadzībām, kur tiek formulēts, kas ir globālais grants. Tur izvēlējamies trešo prioritāti - pilsētu vidi, un tad atkal tālāk izmantojām apakšdeleģēšanu. Viens no tādiem svarīgākajiem punktiem ir tas, ka pārvaldības iestāde galu galā tomēr saglabā atbildību. Tātad, lai arī ir decentralizēta forma, tomēr atbildība beigās nonāk vienā punktā Un tas tīri praksē, jāsaka, nav vienkārši. Tā, tā visa pamatā ir jābūt uzticēšanās spēkam, un tikai tā var panākt to, ka projekts patiešām atbilstīgi darbojas. Nu, te jūs redzat, kā esam sadalījuši programmu prioritātēs starp pilsētām ar atsevišķiem budžeta līdzekļiem un tam līdzīgi. Nu, tie nebija tādi juridiski saistoši budžeti, bet tie bija drīzāk tādi centieni vēlmju līmenī uh, apņemšanās līmenī attiecībā uz līdzfinansējumu no vietējiem pilsētu budžetiem. Nu, noslēgumā vadošās un uzraudzības komitejas, protams, arī tika iestrādāts struktūrā. Līdz ar to esmu savu uzstāšanos beidzis un esmu gatavs atbildēt uz jautājumu, bet es domāju, ka šī apakšdeleģēšanas e, koncepcija pati bija ļoti palīdzīga, lai rastu sistemizētu risinājumu šim reģionam. Un domāju, ka nākotnē varbūt varam šo koncepciju izmantot arī tālāk. Šobrīd īstenojam pētījumu par to, kā vairāk izmantot Jessica fondu un kā izmantot apakšdeleģēšanu arī šajā gadījumā, šeit veidot starpnieku struktūras un kā rast tādu modernu veidu, kā izmantot līdzekļus. Nu, varbūt varētu pat to visu kombinēt ar finanšu instrumentiem, tādu kā Jessica. Tas varētu būt kā tāds tālāk modelis, tālākam risinājumam, lai palīdzētu īstenot pilsētvidas programmas, jo mūsuprāt tās ir ļoti vērtīgas šais pilsētās. Uh, Jo šobrīd lielākā problēma pilsētām ir tas, ka nav iespējams īstenot integrētus pilsētu projektus, tāpēc, ka nav tādas vispārējas kopējas pilsētvidu programmas, un sociālos fondus un, un kohezijas fondus nav tik viegli izmantot, ja netiek definēts reģions kā tāds. Šajā gadījumā tas mums izdevās, un tad, ja kombinējam finanšu instrumentus ar šāda veida struktūrām, ar starpnieku struktūrām, ar apakšdeleģēšanas koncepciju, tas, domāju, nākotnē varam rast iespējas, kā palīdzēt pilsētām, kā spēcīgāk nostāju īstenot. Un eh, tādā veidā būs šī, radīsim šo integrēto, koncentrēto projektu, kur varam izmantot līdzekļus un kur varam palīdzēt budžetām pavisam sistemātisku programmu ietvaros. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Paldies. Uh, I think that uh, should be better. Manuprāt, uh, tagad uh, būtu labi, ja kāds uzdotu jautājumus, ja jums tādi ir, varbūt trīs jautājumus, un tad mēs turpinātu ar uh, turpmāko prezentāciju. Lamberts van Nistelrojs, atvainojiet, man ir jāiejaucas, jo runātājs saraksts. Tātad eh, mēs vienojāmies, ka būs trīs jautājumi, trīs atbildes, un tad turpināsim. Pirmais sarakstā patiešām ir Lamberts van Nistelrojs, tāds kā arī Mandelija un Pīters Saimons. Un šķiet, ka vēl kāds arī vēlējās izteikties. Man iztēroja kungs. Ļoti īsts jautājums. Es gribēju jautāt, kāpēc jūs varējāt izveidot šo specifisko apakšdelegāciju Nīderlandē, bet pārējā Eiropā šī sistēma nav tik izplatīta? Vai tas notiek tradīciju dēļ, kur eh, Nīderlandē ir vērojama tāda kā lielo pilsētu pieeja un tiek veidotas kopīgas programmas? vai šī sistēma var kalpot par piemēru pārējiem, vai arī šī lieta ir specifiski raksturīga Nīderlandai. Vai jūs varētu mums atklāt savu noslēpumu? Deliplīs skundze. Tātad uh, eh, būs trīs jautājumi. Les, les deux euh, présentation, donc je poserai mes questions au final. And, es gribēju cerēt, ka varbūt mums būs jāuzdo, iespēja uzdot jautājumu pēc abām prezentācijām. Pītera nav klāt šobrīd. Jūs vēlaties izteikties tagad, ja pēc abām prezentācijām vēlāk, labi? Jan, jūs? Tātad tikai Lamberts van Nisvarojas par šo izteicās. I don't know, I can tell the secret of know the right answer, but I. Nav nekāda noslēpuma, bet manuprāt, šeit eh, apvienojas trīs lietas, kas nostrādāja mūsu valstī, un es nezinu, kāpēc nenostrādāja citās. Pirmkārt, runa ir par vēsturi. Eh, pilsētām ir īpaša loma, jo īpaši urbāno iniciatīvu kontekstā 2006. gada programmēšanas periodā tika izmantot šī pilsētu iniciatīva. Nīderlandē arī ir vērojama diezgan spēcīga decentralizācija no valsts politikas veidotāju puses, un tas ievērojami palīdz Ministrijas bija ieinteresētas sekmēt sadarbību, jo sākotnēji šīs sadarbības trūka, un, manuprāt, ir svarīgi arī gadījumos, kad vērojama liela decentralizācija un ir daudz sistēmu, milzīga administrācija, kas eh, ir un, un, un ļoti daudz eh, dažādu atbilstības kritēriju. Uh, nav nekādu pretrunu, ja šādā situācijā mēs tiekamies un vienojamies par to, ka ir viens nacionāls atbilstības noteikumu komplekts, un uh, visiem partneriem šis kopums būtu viens un tas pats. Nacionālā līmenī netika izvēlēts uh, nevienai pilsētai raksturīgs kopums. Un uh, nav obligāti pieaugt administratīvajam slogam un pievērst citas administratīvās sistēmas šādam darbam. Es esmu dzirdējis, ka citās valstīs pastāv bāžas, ka šī sistēma varētu radīt papildu administratīvo slogu, bet pie mums tā nav noticis. Līdz ar to mums tas nav jāpārvar. Priekšsēdētāji, paldies! Es tagad aicināšu Džeriju Muliganu dalīties savos novērojumos, un tad mums būs vispārēja diskusija. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kā aicinājāt mani izteikties eh, komitejā. Manuprāt, eh, tas varētu sniegt ievērojumu devumu arī Belfāstas eh, pilsētas atzimšanai ar Eiropas struktūra fonda dalību. Nākamo 10-15 minūšu laikā es labprāt uzsvērtu daļu no darba, uh, un faktoriem, kas ir veicinājuši projekta panākumus. Bet pirmām kārtām es gribētu pastāstīt par problēmas apmēriem, ar kuru saskārās Belfāsta 20. gadsimtā. Un tā bija smagās rūpniecības centrs, kuģu būva tekstila industrija. Bet, kad šī rūpniecība samazinājās, tad eh, pilsēta palika ar piesārņotu zemi, uh, ar darba spēku, kuriem bija ļoti specifiskas prasmes, kuras vairs nebija pieprasītas un vajadzīgas mūsdienu ekonomikā. Pilsēta bija pagriezusi muguru Laidenes upei un milzīgi uh, transporta sazarojumi radīja pilsētā sastrēgumu un piesārņojumu. Darba spēka prasmes uh, vairs uh, nebija noderīgas pilsētai un pilsētā dominēja valsts sektors. Trūka uzticības uzņēmē darbībai, trūka arī iniciatīvu, un iespējams, ka dažas fotogrāfijas varētu parādīt jums, ilustrēt šīs problēmas. uzbrukumi pilsētu komerciālai, pilsētas komerciālajiem centram bija regulāra parādība, bet uh, problēmas bija arī ekoloģiskas. Ledens upe ir diezgan piesārņota upe, un ūdens tajā bieži vien kļuva ļoti smakojošs un pārplūda. Un arī šai upē faktiski bija jāatdzimst. Tā kā uh, Belfāsta bija atkarīga no gāzes nozares, arī uh, zeme, uz kuras atradās pilsēta, bija ievērojami piesārņota. Lūk, šādi te skati bija pierasti pilsētā. Šajā sociālajā, ekonomiskajā sabrukumā daudz no līderiem nekad arī nezaudēja pārliecība, ka pilsēta spēs atzimt un kļūs par ievērojumu starptautisku centru. Un šī vīzija parādījās arī pilsētas uh, plānā, kas tika publiskots 1987. gadā. Plānā tika norādīts upes nozīmīgums turpmākajā pilsētas atzimšanā un tika izstrādāts Lagansaidas konceptuālais plāns, lai raudzītos, kā šī upe varētu veicināt pilsētas atzimšanu, un tika noteikts, ka par zemes atzimšanu atbildību būs jāuzņemas vienotai uh, eh, iestādēji. Tātad par šo iestādi kļuva Lagansaidas korporācija, un tas notika 1989. gadā. Un 2007. gadā korporācijas darbs jau bija noslēdzies, taču laikā starp tās izveidu un darba beigām eh, tā izveidoja ļoti spēcīgu kopienas stratēģiju, lai iesaistītu eh, kopienas eh, šajā reģionā, šī reģiona atdzīvināšanai. Korporācijai bija specifisks mērķis nodrošināt šīs teritorijas atzimšanu, efektīvi veicinot uh, ēku un uh, zemju izmantošanu, veicinot privātu un publisku investīciju veikšanu un citiem pasākumiem. Bija integrēts uh, ietvers uh, Legansaidas atzimšanai, kas ietver cilvēku labklājību, uzņēmē darbības labklājību un uh, vi vides labklājību. Uh, Šajā slaidā ir redzams apgabals, par kur atbildēja Lagansaidas korporācija, un eh, principā tie bija 150 hektāri, kas desmit gadus pēc korporācijas izveidas tika paplašināti uz plašāku pilsētas daļu, tika pievienot vēl 100 hektāri no pilsētas teritorijas. Sākotnējā pieeja bija veidot eh, fizisku infrastruktūru, kas koncentrējās uz vides uzlabošanu un tādas vides veidošanu, kurā iedzīvotāji vēlas eh, strādāt, investēt un atpūsties. Līdz ar to pirmām kārtām tika raudzīti, izraudzīti pasākumi, ar kuri palīdzību varētu noturēt upi vienā konkrētā līmenī. Gājēji celiņu izstrādāšana, lai veicinātu atpūtu pie upes. Uh, un citi pasākumi. Tika veikti arī attīrīšanas pasākumi un citi infrastruktūras uzlabošanas darbi. Te mēs varam redzēt. Te mēs varam redzēt upes infrastruktūru, kas tika veidot upes konstanta līmeņa saglabāšanai, tā ir īpaši iespaidīga. Uh, Un, eh, ja jūs eh, apmeklēsiet mūsu tīmekļu vietni, jūs redzēsiet, kā notika šie darbi. Un eh, šī, šī, šī konstrukcija ļauj arī lašiem atgriezties upē un doties augšu pa straumi, tātad netraucē viņiem. Nu, šeit jūs varat redzēt darbus pie Leganas līča un gājēji celiņu būvniecību pieeja 1995. gadā e, tā patziņa, ka vajadzētu labāk e, nodrošināt e, darba iespējas vietējai kopienai, tika izveidota kopienas stratēģija, vajadzēja iedzīvināt šo teritoriju, tāpēc 97. gadā tika izstrādāta īpaši tam paredzēta stratēģija, un tā paredzēja, ka vairāk cilvēku tiktu iesaistīti partnerībā, lai Belfāstas uh, iestādes, eh, kopienu grupas un citi būtu ie iesaistīti korporācijas pārvaldes procesā. Šeit ir kopsavilkums eh, panāktajam, uh, tam, ko Lagansaida panāca savos darbības gados. Gandrīz miljards mārciņu, tas ir ļoti iespaidīgi, attiecība viens pret vi, pieci, un eh, viens, eh, val, viena valsts izdevuma mārciņa eh, nāca kopsolī ar piecām mārciņām no privātā sektora, tika izveidot 15, 14 tūkstoši darba vietu un panākt citu labu rezultātu. Šajā slaidā ir redzams tas, kā kopienas bija izvietotas attiecībā pret Legansaidas apgabalu. Šeit ir redzams teātris, kurš bija svarīgs Lagansēdas projektam. Šeit mēs redzam uh, kopienu, kas atradās nelabvēlīgākā situācijā. Un ievērojama Eiropas sociālā fonda finansējuma daļa bija vērsta uz šo, šīs, šīs iedzīvotāju daļas apmācību un izglītošanu. Uh, Un tad te mēs redzam, uh, kā klājās iedzīvotājiem. Eiropas uh, pētniecības un attīstības fonda līdzekļi tika vērsti arī uz uh, tilta būvniecību un gājēju celiņu izveidi, kas tika būvēti paralēli upes krastiem. Attiecībā uz šo tiltu svarīgi ir tas, ka tas novirzīs attiksmes plūsmu no pilsētas centra Es eh, īsi komentēšu dažas fotogrāfijas, kas jums eh, cerams sniegs priekšstatu par veiktā darba kvalitāti. Te jūs varat redzēt eh, ievērojamas dzīvojamās zonas upes krastos, un runa nebija tikai par jaunām ēkām, tika renovētas arī vecās ēkas, atjaunojot veco tirgotāju atmosfēru doku rajonā. Un šeit ir burvīga fotografija, kā izskatās lūk šī jaunā upes infrastruktūra un doku rajons. Tad es mēģinu jums sniegt ideju priekšstat par to, kā šīs uh, upes uh, rajons tagad izskatās. Uh, panākumu faktori, tātad faktori, kas veicināja Lagansaidas projekta panākums Nesenā SAO ziņojumā tika mm, izvērtēts eh, darbs pie Lagansaidas projekta, un šeit ir jāteic, ka svarīgi ir tas, ka bija galvenais plāns, ka visi vajadzīgi elementi tika apkopoti, mm, bija svarīgi arī eh, politiskie patroni šim projektam, un eh, šajā gadījumā politiķi ievērojami atbalstīja projekta darbu. Bija ārkārtīgi specifiska kompetences joma, bija iespējas iegūt zemi un bija arī ļoti ietekmīgs uh, priekšsēdētājs, kas vadīja korporācijas valdi. Uh, jāteic arī, ka veiksmi veicināja reģenerācijas uh, pasākumu pienācīga plānošana, attīstības stratēģija, proti un citi pasākumi, kas nebija iespējami bez Eiropas sociālā un attīstības fonda un sociālā fonda līdzekļiem. Tālāk dažas fotogrāfijas, lai uzsvērtu kontekstu un kontrastu, kā, kāda situācija izskatījās pirms projekta, un nākamajā fotogrāfijā uh, ievērojami uzlabotāks skats pēc uh, projekta īstenošanas. Vēl viena uh, līdzīga fotogrāfija kopa, tā tad uh, bārs, ko es jau pieminēju e, iepriekš, un e, pēc tam, ka tas ir ticis izlabots, uzlabots ar privātā sektora investīcijām, un es jums šo bāru varu ļoti rekomendēt, ja jūs esat šajā apkārtnē. Manas prezentācijas noslēgumā priekšsēdētāji es gribētu teikt, ka Lagansaidas ma korporācijas mantojums, kas palika kopš 2007. gada, nav par zemu novērtējams, tas izveidoja vidi, uh, kurā internacionāls un pašmāja kapitāls labprāt pulcējās un pārtap investīcijās, uh, Tādējādi, eh, noslēdzot vienu no trauksmēnākajiem periodiem mūsu pilsētas vēsturē, Lagansaida parādīja, ka Belfāstai un eh, Ziemeļīrijai kopumā ir milzīgas iespējas. Šis projekts simbolizēja labklājīgāku nākotni un politisko stabilitāti, ko mēs tagad varam baudīt. Lagansaidas projekts mainīja pilsētas seju, bet joprojām paliek daudz darāmā. No bezdarba rādītāji ir ievērojami. Uh, Arī ekonomiskā situācija nav tik laba, kā varētu vēlēties, bet partnerība un integrētā pieeja, kas tapa Lagansaidas projektā, pavisam nākotni tik, noteikti tiks pārņemta Belfāstas pilsētas atjaunošanās turpmākajos posmos. Paldies, ka mums ir pusstunda diskusijām, un es vēlētos teikt, ka tātad mums ir pārstāvs no Eiropas komisijas. Tātad Eh, pilsētu attīstības ehm, va, vienības vadītājs. Tātad, ja jums ir kādi jautājumi, tad jūs varat eh, izteikties. Un tagad um, es dodu vārdu. Paldies, priekšādātāja Vlasa kungs, paldies, ka mūs uzaicināt šos runātājs, tas bija ļoti interesanti. Nu, tā tā sapratām, ka, lai izvairītos no sektora, sektorizēšanas riska un lai palīdzētu politikas integrēt sociālā kārtā, jau šobrīd ir jāizmanto pilsētas kā atbalsta punkti, jo tie ir tie ļoti spēcīgie spēlētāji, kas var palīdzēt šo koncepciju īstenot dzīvē un var ļaut uh, pietuvināt visu šo transportu jomu, enerģetikas jautājumus, sasaistītos ar klimatu pārmaiņu apkarošanas jomu. Un tieši šeit pašvaldības un reģionāls pašvaldības ir tie pirmie karotāji. Un tie, šie projekti bija lieliski, tie parādīja, kā pasākums iespējams iznot šai integrētajām veidā. Domāju, ka kohēzijas politikas nolūkos pilnīgi noteikti ir vajadzīga tāda politika, kurā tiek ņemtas vērā pilsētas un kas arī vērst uz pilsētām un domāju, ka šie projekti to labi parādīja. Lasa kungs, nu, lai palīdzētu jums tālāk ref, ref, ziņojumu gatavošanā, es domāju, ka nepieciešams skatīties uz šiem jaunajām problēmām, jauniem izaicinājumiem, ar ko sastopas pilsētas, jo pilsētas jau sas, saskārušās, un tas šie jautājumi ir saistīti ar klimatu pārmaiņām. Kas notiek ar pilsētām? Kāda ir to loma? cīņā pret klimatu pārmaiņām. Es domāju, ka šī cīņa nevar notikt bez pilsētu līdzdalības. Jo, kā jau jūs teicāt, pilsētā dzīvo vairāk kā puse iedzīvotāji visā Eiropā. Viņi dzīvo pilsētās, eh, trīs ceturdaļas CO2 emisija nāk no pilsētām, un arī 80% enerģijas patēriņa norisinās tieši pilsētās. Tātad pilsētas ir jāņem vērā tajā brīdī, kad domājam par cīņu pret klimatu pārmaiņām. Centrālais galvenais jautājums šādos projektos ir tas, kāda ir šī pārvaldības loma, kur vēl īstenot pārvaldību šobrīd, lai stiprinātu lauku reģionu pašvaldību spēku, tiek īstenot šī kohezijas politika. Nu, un te, protams, šajā ziņā ir virkne instrumenti, nu, piemēram, tādas programmas kā pilsvētvidas programmas. Un, jāsaka, pieredze bijusi ļoti pozitīva, ir izdevies eh, rast šo saikni starp visiem vietējiem, eh, visiem vietējiem ieinteresētajām pusēm projektu pārvaldīšanā. Un lūk, te lūk, jūs teicāt, tie bija pilsētu mēri, kas parakstīja šīs vienošanās. Tā tad lieliski notiek šī decentralizācija, tāpat laikā iesaistot visas projektu puses. Es arī izlasīju jūsu dokumentu par, tu, par šiem rādītājiem. Nu, tas ir jāņem vērā, kolēģi. Es pati nāku no pilsētas no Francijas, no reģiona Lille de France, un tur ietilpst Parīze, un šī, šai, šim reģionam ir ļoti liels IKP rādītājs. Eh, tāpat laikā sociāli ir ļoti daudz problēmu. Un tas ir jāņem vērā tajā brīdī, kad strādājam pie kohēzijas politikām. Un tāpēc, visbeidzot, es vēl gribēju teikt, ka šobrīd redzam, ka tajā brīdī, kad runājam par līdzekļiem, par fondiem, tad ir nepieciešama to izmantošanai tehniskā palīdzība. Mums ir jāiegulda tehniskajā palīdzībā. Ir jāpalīdz izmantot šie līdzekļi. Ir jāpieciešams šo finanšu inženieriju izstrādāt tālāk. Un, ja runājam par enerģiju, tad es uzskatu, ka ir vajadzīgs, lūk, šādu ideju, ko mēs arī ļoti labi redzējām, tāda ideja jau ir radīta, nenoliedzam un iespējams tālāk strādāt pie šīm idejām, respektīvi pie pilsētvidas enerģijas. Es domāju, tā ir tāda doma, ko varam izmantot. Un tad varam konkrēti izmantot arī fondus, Nu, lūk, redzam, ka jau tiek lietot līdzekļi ir dzīvojamo māju siltināšanai, uzlabošanai un tā tālāk, bet ir arī citas jomas, kādi vēl instrumenti izmantojami, lai visas šīs iesaistītās puses varētu izmantot līdzekļus, nu, energoefektivitātes veicināšanai un tā tālāk, kā uzsākt visu šī aparāta darbību, kas ļautu koncentrēties uz enerģētikas jautājumiem pilsētās, uh, Domāju, tas ir svarīgi. Un kā veidot šādus jaunus instrumentus? Jo domā, ka ja šādi instrumenti būs pieejami, kas ļaus šo dinamiku veidot, tad, mm, Lasakungs, jūs būsiet lielisku darbu arī paveicis. Tātad mums ir septiņi kolēģi, kas vēlas izteikties, tāpēc eh, lūdzu izskaties pēc iespējas īsāk. Nākamais runātājs Saimons Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos kolēģiem no, no Holandes uh, vēlēt veiksmi un uh, teikt, ka tas, kas viņiem ir izdevies Vācijā, nav sanācis. Vācijā ir sadalījums federālajās zemēs, un uh, tur viņi sako savam konkrētajām interesēm, kas bieži vien uh, administratīvi pārkāpj funkcionālās robežas federālajās valstīs. Un jā, bija norādīts, ka mums ir jāorientējas uz funkcionāliem reģionāliem, uz, uz darba tirgiem, un uh, ir jādomā par ekonomiku un uh, rūpniecību, par ekonomisko situāciju pirmajā kārtā. Uh, Jūs, jūs pareizi runājāt par jautājumu, kur tad īsti ir robeža. Un uh, es uh, pavisam noteikti biju par ēfra ieviešanu, taču situācijā, kad ir uh, eh, 20 tūkstoši iedzīvotāju un, un 6 miljonu investīcijās. Uh, Nu, jāteic, ka tā pati pieeja, subdele, apakšdelegācija pieeja, kas uh, būtu pakārtota šim funkcionālajiem principam, nu, runājot par partnerību. Es varu šeit runāt tikai no savas valsts eh, perspektīvas. Op rīcības programmas uh, attīstība šādā ietverā Vācijā par to pat nevar runāt bieži vien. Tā nav iespējama. Un tāpēc uh, es brīnos, kāpēc uh, nav iespējams līdzfinansējums situācijā, kad viens plāno un vēl kāds līdzfinansē. Un tāpēc ir svarīgi lai eh, vietējās eh, interesētās puses eh, darbotos kopīgi un nebūtu liekas formalizācijas. Ir svarīgs kopējs kritērija katalogs, kurā būtu norādīta pašreizējā situācija, kurā būtu noteikts arī, kādā veidā ir jāiesaista vietējais līmenis. Un, un uh, šie kritēri, šiem kritērijiem arī būtu jāpie, jāpakļaujās. Un uh, kur būtu noteikts, uh, pēc kā tad īsti jāvadās Vācijā šīm pašām federālajām zemēm. Un lai šī kriterija kataloga īstenošana tiktu nodrošināta neveidojot papildu birokrātiskas procedūras. Jā, otrkārt par integrēto plānu jūsu dokumentā es jums te vēlētos novēlēt veiksmi. Bet jautājums, kuru jūs uzdevāt, nodarbina arī mani. Integrētās plānošanas jautājums attiecas uz to, vai mums ir vajadzīgi kopīgi spēles noteikumi, kopīgi likumi. Un uh, atbilstoši kuriem tad integrētā sistēma dalību valstīs ir jāievieš. Es gribētu teikt, ka Vācijā tā vienkārši nenotiek. Ja mēs vēlamies lielāku integrētību, integrētāku pieeju, tad mums ir arī eh, pavisam noteikti jāpadara skaidri spēles noteikumi. Eh, paldies par jūsu ieskatu Jana Olbrihta kungs, lūdzu. Man ir ļoti īsi jautājums uh, abiem runātājiem, tāpēc, ka mēs, mūsu priekšā stāv jaunie risinājumi, un mums ir mūsu pagātnes pieredze, un kāpēc mēs uh, apspriežam apakšdelegācijas, tad vienmēr ir jautājums par to, kas ir labāk. Vai ir labāk uh, uh, rīcības pr programmas pilsētās vai pilsētām vai pilsētās, vai arī ir labāk, ja ir rīcības eh, programma reģionam vai arī lielākai teritorijai un pilsētas apakšdelegācijai. Tāpēc eh, tad jautājums ir šāds, kas ir labāk? Tad, tad eh, uzdot šo um, rīcības programmu pilsētā vai apakšdelegācijā. Paldies, Andrejā Kacelīni. No sākuma es vēlētos eh, teikt, ka tātad man, esmu ļoti iepriecināts. Eh, tātad man ļoti patīk šīs abas eh, prezentācijas. Tātad ne, apvienojot to kopā ar mūsu referents teikto, tātad šī te, mm, šī te pilsēta jautājumi ir ļoti vērtīgi. Un Tas ir fundamentāls jautājums nākotnes eh, kohēzijas politikai. Kad eh, nākotnē mēs runāsim par kohēzijas politiku, jo sevišķi eh, saistībā ar jaunajām finanšu perspektīvām mums nāksies parādīt li lielu devu radošumu. Un, manuprāt, radošums ir izaicinājums vis visām Eiropas pilsētām. Mēs vēlamies skaidrus mērķus Un, protams, tas ir saistīts ar 2020 stratēģiju, un tāpēc eh, mums eh, tad ir jāpievērš detaļām saistībā ar Eiropas pilsētām, kur galgolā dzīvo 85% no eiropiešiem. Un, protams, ka viņi uh, rada 70 līdz 75% tad, tad, ienākuma Eiropas Savienībā. Mēs visi runājam par, Eiropas, par lielu izaicinājumu Eiropas Savienībai un no tā, ko mēs esam dzirdējuši. Kopā tad ar, ar referents ziņojumu, tad, tad eh, to, cik tas ir ļoti svarīgi. Un es vēlētos piezīmēt to, ka es vēlētos ar jums strādāt, eh, Flečer kungs, lai virzītu uz priekšu šo ziņojumu. Un man ir arī vēl divi citi komentāri. E, kā mēs, e, uz kā mēs, tad, kā mēs veidosim regulu. Ja tur būs grozījumi, tad es nezinu, vai tas būs saistīts ar šo, šīs politikas e, ticamības virzību. Tas nav, tas nav svarīgi tikai šīm četrām pilsētām, kuras sadarbojas vai to var attiecināt arī uz citām Eiropas Savienības pilsētām? Varbūt citās pilsētās? Tātad reģionālais līmenis. Un otrkārt, runājot par eh, pilsētvidas reģenerācijas programmām, kuru mērķis ir ieviest uh, dzīvi, tātad pils, pilsētu konkrētās teritorijās Eiropas fondi vienkārši ir nepietiekami. Mums ir jāpiesaista privātais sektors. Un ņemot vērā pēdējo gadu pieredzi, mēs zinām, ka ka īpašuma, nekustamā īpašuma uh, burbuļi var rasties spekulācija rezultātā, un tās ir briesmas. Tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Tātad ir, ir, ir jāapvieno um, tātad valsts fondi un privātie fondi, lai palīdzētu uh, atvesaļoties uh, pilsētām, kurās ir tātad um, nabadzība. Un, ja kurā gadījumā es domāju, ka mēs visi vēlamies eh, sastrādāties ar eh, Flečera kungu. Paldies! Paldies! Man ir viens pavisam īss eh, jautājums, ņemot vērā atlikušo laiku. Paldies par viesu prezentācijām. Konverģences politikas ietvaros kapitāls akumulējas lielajās un vidējās pilsētās. Līdz ar to tas ir ekonomiskās attīstības dzinējspēks, un te ir mans jautājums. Kāda, jūsuprāt, ir mazo pilsētu loma pašreizējās ko turpmākās kohēzijas politikas ietvaros? jo šeit ir runa par kontrastu starp lielajām un mazajām pilsētām, vai šī vēl tikai nepieaugs. Paldies, nākamais runātājs. Izteikšos ļoti īsi. Lai veicinātu sadarbību šajo, šajos projektos, protams, tas ir ļoti svarīgi. Flečerkungs, mums ir jāņem vērā citi projekti, kuri E, kuri nodrošina sociālo un kultūras integrāciju un kas attiecas uz visu, visu sabiedrību. Tad, tad cilvēciskā uh, dimensija arī ir jāņem uh, vērā. Tad, tad uh, es esmu pēdējā runātāja, saka priekšsēdētāja, un tad uh, mēs uh, lūksim komisiju un diviem ekspertiem izteikties. Tātad, cik mēs esam dzirdējuši, kā mēs dzirdējām no mūsu abiem uh, viesiem, uh, tad tā ir vienkārši šī labā prakse, un Isteleroja kungs jautāja, eh, kādā mērā eh, šie, šie piemēri var tikt izmantot kā labas prakses pieauga Eiropā. Un tad mēs zinām, ka ne, neatkarīgi no tā, cik daudz naudas mums būs budžetā vai arī nacionālajos budžetos, mums eh, nekad nebūs pietiekami daudz naudas, lai veiktu šo reģenerāciju. Un, un tad abi runātāji uh, pie, pie, pieskārās jautājumam par, eh, par, par, par programmām, par Jessica programmu un par Ziemeļīriju. Tātad, eh, tātad tur izdevās eh, piesaistīt privātās investīcijas. Kādā mērā šie jautājumi tiks ņemti vērā komisijā, sagatavojot jauno pilsētvidas attīstības programmu? Un vai jūs varētu arī savā ziņojumā pievērst uzmanību? Tātad fondiem, un kāda būs šī līdzsvara loma programmā. Un es nezinu, kādā kārtībā varbūt no sākuma var izteikties mūsu viesis un tad komisija. Bet, ja jūs vēlaties komentēt vai atbildēt uz kādu no jautājumiem, tad lūdzu izsakāties. Jā, tad, tad man bija, man bija konkrēts jautājums, tāpēc es to atbildēšu mm, kā uz pirmo. Tātad, vai ir kādas, viena struktūra, kas vienmēr ir vislabākā, tātad šī te apakšdelegācija, mm. tātad um, uz to šo jautājumu grūti atbildēt, jo struktūra sako stratēģijai. Un es domāju, ka nākotnes izaicinājumiem nākotnes izaicinājumi nav tādi paši kā pagātnes izaicinājumi. Tad mums ir um, tad urbana pilsētvidas problēmas. Un tad dažādas, eh, dažādās eh, pilsētas teritorijās ir sociālās un ekonomiskās problēmas. Un attiecībā uz nākotni es domāju, ka eh, lielākais izaicinājums ir integrēt klimatu un enerģētiku saistībā ar ekonom, kopā ar ekonomisko izaugsmu, saistībā tieši ar pilsētām un no abām perspektīvām eh, būs vienmēr nepieciešams eh, šīs te apakšdelegācijas pilsētām, jo, manuprāt, vienīgais veids, tas ir vienīgais veids, kā risināt integrētās problēmas. Bet kas ir tātad labāks, tad, bet, tad ņemot vērā mūsu izaicinājumus, tad uh, la, ir jāpievēršas uh, galvenajām problēmām, un uh, lai nodrošinātu to, ka da, visiem daudzajos līmeņos tiktu risinātas problēmas, un klimats un enerģētika ir eh, ļoti problemātiski tieši pilsētu līmenī. Un, bet varbūt, kā manam kolēģim ir cits uh, viedoklis. Džerī, jums, jums vārds, paldies! Uh, tad attiecībā uz um, jautājumu par to, vai, vai rīcības programmas ir. Atvainojiet, mikrofons. Tad, tad, tad, vai uz reģioniem, vai uz pilsētām. Tad, tad, Tātad priekšroka kādai fonda struktūrai ir atkarīga no reģionālās pārvaldības. Un tāpēc es eh, vēlētos tātad, eh, teikt, kāda bija mūsu pieredze, kad es eh, strādāju ar struktūrāliem fondiem. Mēs bijām elastīgi. Tātad, tātad attiecībā ris, risinot problēmas. Un daži no lielākajiem projektiem, vidas projekti, transporta projekti, tie bija ārpus pilsētas bet, bet, bet, bet tie dot labumu pilsētai. Un tad, tad tas, kā kāda konkrēta, uz, uz kādu konkrētu teritoriju eh, tiek attiecināts rīcības, rīcības programma, tas var ļoti ierobežot um, problēmu risināšanu. Vai komisija vēlas kaut ko izteikties? Paldies, priekšsēdētāji! Mēs ieklausījāmies ļoti uzmanīgi prezentācijās un jautājumos, kurus uzdeva Blazeka kungs un komisija. Komisija interesē, kāpēc tad jūs zināt, ka komisārs Hāns un kā minēja arī Levandovska kungs, mēs eh, ļoti vēlētos pievērst lielu uzmanību eh, pilsētvidas jautājumiem. Un nu, tā kā viņš nāk no Vīnes, tad viņš vēlētos tieši stiprināt šo pilsētvidas uh, dimensiju uh, kohēzijas politikā. Attiecībā uz tad, pilsētvidas iniciatīvā bija minēts, uh, minētas uh, priekšrocības, kādas būtu integrētai pieejam, pieejai attīstībai. Un viņa pieredze ir, te, ir, ir plaši atzīta, un tas bija viens no galvenajiem principiem hartā, kuru uh, parakstīja visi eh, vides uh, attīstības ministri. Un tagad ir pienācis laiks, kad uh, darbos Lisabonas līgums, kas dod lielāku, tad lielāks pilnvaras pilsētām Mēs to uzņemam nopietni, uzvaram nopietni, un mēs redzam, ka ir vajadzība pastiprināt uh, pilsētu lomu nākotnes rīcības programmu izstrādāšanā. Tas, uh, tas nerada konkurenci reģioniem vai valsts uh, iestādēm. Tas ir tikai veids, kā izmantot katru reģionu potenciālu saistībā ar kohēziju jo šobrīd teritoriāla kohēzija ir viens no Eiropas Savienības mērķiem. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram at atļauties neizmantot uh, katra reģiona potenciālu. Un ar šo iniciatīvu mēs varam redzēt, cik daudz šeit ir kapitāla. Uh, cilvēki, kuri tika intervēti, intervēti teica, ka viņi teica, ka svarīgākais nav nauda, kas ir uh, šajā iniciatīvā, bet gan tas, kā a, programma ir izveidota un kā tā tiek īstenota, to skaitā kādi ir partneri. Un 2020 stratēģija ir atkarīga a, no tad, tad, visatverošas a, izaugsmes un pilsoņi ir jāiestājas katrā līmenī. Un pilsētu attīstīšana ir labākais veids, kā īstenot šo 2020 mērķi. Tāpēc es domāju, ka tas nav kaut kas tāds, uh, ka, ka mēs dodam uh, atbalstu tikai tāpēc, ka pilsētās dzīvo daudz cilvēku, bet tāpēc, ka tā ir iespēja Eiropai tātad risināt savus uh, izaicinājumus un pilsētas šajā ziņā var palīdzēt. Un bija jautājums par mazo un vidēju uzņēmumu, um, atvienojot pilsētu um, lomu. Un ir skaidrs, kā teritoriālā kohēzija, tai būs, fun būs funkcionāla pieeja. Un tad teritorijas, kuras ir kvalificētas kā mazas un vidējas pilsētas, tur ir īpaša stratēģija. Priekšsēdētājs kundze jautāja par Džesikas uh, un finanšu instrumentu lomu. Šobrīd uh, komisija ir apņēmusies spēcināt eh, šo te finanšu instrumentu lomu nākotnes politikā. Un tagad mēs redzam, ka, dže, ka programma Jessica tiek izmantota aizvien ātrāk. Un problēmas noslēgumā tad tie būs 2 miljārdi eiro. Un mēs tagad domājam, kā labāk izmantot šo instrumentu. Jūs esat, as, ir apstiprināti grozījumi, kas ļauj izmantot finanšu instrumentus tieši ietaupījumiem. Un visbeidzot, es ar prieku, es ļoti ceru, ka Eiropas parlaments mūs turmāk atbalstīs, strādājot pie kohēzijas politikas Un šajā un tad, um, pils, pilsētām būs pietiekama loma šajā, uh, šajā politikā. Lūdzu, vārds nākamajam runātājam. Priekšsēdētājs kundze. Es uh, vēlos um, reaģēt uz dažiem no komentāriem, kurus mēs dzirdējām. Es vēlētos pateikties um, visiem, kuri piedalījās diskusijā bet es vēlētos norādīt uz dažiem jautājumiem, par kuriem mums ir jārunā. Tātad mēs runājām par eh, finanšu instrumentu Jessica, bet mums ir jānošķir, tātad cik daudz eh, procentu no fund, fondiem var tikt invest, investēti eh, pilsētās tieši ar, ar šī, ar šī Jessikas instrumentu palīdzību lai, lai projekti tiktu finansēti. Un mēs Čehijā veicām 620 pilsētu analīzi. Un, rezult, un šis analīzes rezultātā ir skaidrs, ka 5 līdz 10 procenti no šo pilsētu budžetiem tos var finansēt ar programmu Jessica. Un mēs esam redzējuši dažu projektu piemērus. Un tad ir svarīgi iesaisti, iesaistīt eh, privāto sektoru, apvienot fondus, apvienot finansējumu. Es domāju, ka nākotnē tas būs vērtīgs eh, naudas eh, avots, un mums ir jāizmanto. Un es uzsvēršu arī Eh, nacionālo sabie, biedrību nomi, lomu, kuri vienojas ar nosacījumiem par nacionālajām valdībām, piemēram, Nīderlanda ir labs piemērs. Un tad pilsētas eh, individuāli nevar vienoties par labiem nosacījumiem, tāpēc, tāpēc tām ir kopīgiem spēkiem jārunā ar valdībām. Un tad komentāri par runātāju teikto Delikūnze atsaucās uz eh, klimata izaicinājumu. Protams, ir arī eh, ir, ir, ir citas eh, tēmas, kā mm, piesārņojums, troksnes, putekļi, pilsētas transports, visi šie dažādie sektori, tiem ir, eh, tiem ir ietekme uz klimatu un enerģē, enerģijas taupīšanu. Un arī sociālās atšķirības, kādas eh, pastāv. Eh, ar to, to vajag risināt mūsu integrētajā pieejā. Tas pats attiec uz enerģijas piegādi, ne tikai uz apkuri. Uh, bet arī uz eh, elektrības eh, piegādi. Attiecībā par apakšdelegācijām, jā, es eh, piekrītu tam, ka mums ir jāzina, kāda ir robeža, aiz kuras nav efektīvi deleģēt, apakšdeleģēt. Es nezinu, vai mēs varēsim noteikt stingru robežu, jo ir mazākas pilsētas, kurās būs eksperti kuri var sagatavot administratīvus projektus un izmantot naudu, bet es domāju, ka tās, vai tā vajadzētu būt pilsētām ar vismaz 100 tūkstoši iedzīvotājiem attiecībā uz partnerību un ilgspējamību. Un mm, tagad mm, peļņu, tad, tad investīciju atpelnīšanu ir jānosaka stingri kritēriji. Uh, katrs, katram projektam ir jābūt ilgspējīgam, tam ir jābūt atdevēji. Un investētajai naudai ir jābūt efektīvai, un, un tas ir jāpierāda. Daži runātāji atsaucās uz privātajiem, uz privāto finansējumu. Jā, es piekrītu tam, ka mums ir jāpiesaista privātais sektors. Matūlis kungs atsaucās uz e, mazajām pilsētām. Es nevēlos, lai mēs aizm aizmirstu to, ka ir tā, ka, piemēram, mums ir jādomā par tādām lietām, ka cilvēki, kuri dodas uz darbu uz lielajām pilsētām, vai arī studenti, kuri dodas uz lielajām pilsētām, lai mācītos, uh, mums ir jākoncentrējas uz šīm lielākajām teritorijām, un ir dabiski, ka lielas pilsētas piesaist cilvēkus no mazākām pilsētām. Un pilsoniskā sabiedrība. Protams, mums ir jāvada diskusijas ar pilsonisko sabiedrību vietējā uh, pašvaldības līmenī Tātad nu, eh, par to ir jārunā vietējā līmenī. Un mans pēdējais komentārs eh, par Hubnēs kundas teikto. Tātad viņa runāja par Jessiks programmu, kā to izmantot. Es domāju, ka nākotnē šie instrumenti tiks izmantoti aizvien vairāk. Jautājums ir par to, ka ir jāaptver skaidrāki principi. Mēs esam veikuši savu analīzi, un mums ir jāatzīst, ka mazākas pilsētas tām nav nepieciešamo zināšanu par džesiks izmantošanu, tāpēc mums ir, ir pilsētas vairāk jāinformē un jāveicina, un tad, jāveicina zināšanas. Es labprāt saņemtu jūs komentārus pa e-pastu Es sagatavojuši darba dokumentu, kurš vēlāk tiks apspriest. Paldies par jūsu komentāriem. Paldies, saka priekšsādātājs. Ceru, ka jūs visi sapratāt, cik ļoti liederīgi bija šī viedokļa apmaiņa. Jūs, protams, būsiet arī ziņojuma autors, bet tāpat laikā mm, Domāju, tas liederīgi bija arī Jānu referentiem, kas palīdzēs jums darbā. Tāpat paldies arī kolēģiem, kas ieradās šeit no Nīderlandes, no Ziemeļīrijas, abiem uzaicinātajiem runātājiem. Paldies arī komisijas pārstāvim. Un ar to es gribētu šo sēdi paslūgtināt par slēgtu, bet kolēģi to sanāksmu turpināsies rīt pūkstens deviņos, paņemot līdz savas balsošanas kartiņas. Un gribētu jūs tomēr lūgt šo telpu atstāt pēc iespējas ātrāk, jo mums tūlīt pat jāsāk strādāt tālāk, mums būs koordinātoru sanāksme. Un laiks ir ļoti ierobežots, tātad liels paldies, un koordinātors gribētu lūgt palikt telpā. Prastās.